So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Dārgie kolēģi, kolēģes, sāksim darbu. Esmu gandarīts, ka esat ieradušies, jo dažiem kolēģiem bija problēmas ierasties Briselē. Arī es nevarēju atlidot no Vācijas, man nācās braukt ar vilcienu, tādēļ arī nedaudz nokavējos. Umständen, was wir jetzt. Bet viss tas, ko esam pieredzējuši, protams, nav salīdzināms ar tām ciešanām, ko pieredzēja teroristu uzbrukumu upuri un viņu draugi radi tuvie cilvēki un daudzi arī uh, bija smagi savainoti. Es piedāvātu, ka godinot šo cilvēku piemiņu, mēs tagad uh, ievērosim klusumu brīdi. Danke Ihnen. Paldies. Sie haben alle eine. Visi esat saņēmuši darba kārtības uzmetumu šīs dienas sēdēji. Neviens neko nevēlas grozīt. Līdz ar to esam pieņēmuši darba kārtību šajā redakcijā. Otrais darba kārtības punkts - priekšsēdētāji paziņojumi. bija Eiropas Savienības un Indijas samits, tas norisinājās 30. martā. Un, protams, ka tiešniecības politika arī tika apspriest šajā samitā ar Indiju. Jau kopš 2013. gada aprīļa mēs diskutējam par brīvās tirdzniecības nolīgumu, bet joprojām nesam nu, panākuši lielu progresu. bet dialogs katrā ziņā turpinās. 17. martā komisija iesaisties konsultāciju procesā par tīrzniecības attiecību uzlabošanu ar Turciju. Jūs arī atminēsieties, ka mēs par to jau esam apspriedušies, par muitas nolīgumu ar šo valsti, un vēl gribētu jums atgādināt, ka 29. martā bija PTO panelis par uh, izmaksu pielāgošanas režīmu, ņemot vērā uh, antidempinga pasākumus, runājot par biodegvielu no Argentīnas. Nu jā, jāsaka, ka situācija ir tāda divējāda. Mums vajadzētu pieprasīt, lai komisija labāk pārdomātu savu procedūru un paziņotu mums par PTO lēmumu. Lai mēs varētu, protams, turpināt mūsu darbu. Jāsaka, ka juridiskā noteiktība pagaidām nav ievērota, un mēs vēlamies, lai tiktu ievērota ilgtspēja, lai būtu ļoti skaidri noteikti kriteriji attiecībā uz biodīzeļu degvielu, un tādēļ arī jau tika ieviest šāda procedūra. Un gribēju pateikt, ka pie mums ir arī sekretariātā jauna darbiniece, uh, Marika, kas strādās mūsu komandā. Marika, novēlu jums panākums un laipni lūgt mūsu komitejā. Tas var mani mit. Tie bija mani paziņojumi. Tagad trešais darba kārtības punkts. Iepriekšējo sēžu protokolu pieņemšana. 15. un 16. februāra sēdes, un e, tā tad procedūra nav mainījusies. Ja līdz šīs sēdes beigām neviens neiesniegs nekādas pretenzijas, tad protokoli tiks pieņemti. Tagad ceturtais darba kārtības punkts, darbie kolēģi, makrofinansiālais atbalsts Tunisijai. 2014. gadā DFS jau tika paredzēts finansējums 300 miljonu apmērā Tunisijai. Tagad mēs runājam par nākamo uh, līdzekļu aploksni un jāsaka, ka Tunisija ir tā arābu pavasara valsts, kas uh, gū panākums veidojot demokrātiskās struktūras, nevēlta viņi ieguva arī Nobela miera balvu par to. Un es domāju, ka šai valstī nepieciešama arī finansiāla ekonomiskā stabilitāte, lai varētu turpināt izkļūt izkop šos demokrātijas iedīgļus. Tādēļ arī mūsu atbalsts viņiem būs ļoti uh, noderīgs. Mēs jau esam ar uh, Tunisiju diskutējuši par uh, šo tirdzniecības preferenču sistēmu attiecībā uz olīveļu, un Desarnes kundze bija mūsu referente. Un pēc konsultācijām un polemikas padomē šis jautājums gūs vērtību, un mēs lēmām par finanšu atbalstu. Un jāsaka, ka. Gribu sākumā dot vārdu šerifa kungam, kas ir vēstnieks, lūdzu. Merci, monsieur le président. Priekšsādātāji, paldies, godātie parlamenta deputāti. Ārkārtīgi priecājos, ka varu būt jūsu priekšā šodien un lai eh, vēl vienreiz lūk apmainītos ar jums ar viedokļiem par sadarbības ar Eiropas Savienību un Tunisiju. Un it īpaši, lai runātu par to, kādā veidā jūs kā parlaments varat atbalstīt mūsu mm, valsti. Tāpat gribu izmantot šo iespēju, lai jums no sirds teiktu paldies par atbalstu, ko esat snieguši jūs kā parlaments un deputāti, īstenojot eh, dažādas tirniecību pasākums, piemēram, attiecībā uz olīvēs tirniecību. Uh, šāda veida pasākumi, no par, kas pieņem no parlaments puses, tiek uzņemti ar uh, lielu prieku, un tas pilnīgi noteikti ļauj mums uh, tālāk atbilstīgi darboties. Tā tas ir jau kopš 2011. gada. Jūs man piekritīsiet, ka ļoti daudz, kas ir noticis no 2011. gada, un Tunisija ir virzīsies uz priekšu pa demokrātijas ceļu. Un tomēr mēs joprojām esam jauna valsts un sastopamies ar tādu visai īpašu situāciju, um, drošības draudiem īpašu reģionālu situāciju, ņemot vērā krīzi Lībijā. Un tāpat arī ekonomikas un sociālajā jomā pastāv zināmas problēmas, cīnāmies pret bezdarbu, 15,4% ir bezdarba likme, tīpaši tas attiecas uz jauniešiem, reģionālās attiecības, ne, attīstības nevienlīdzība. Tāpat arī reģiona iekšienē notiek dažādi protesti, kas liecina par to, ka šādas vienlīdzības nav ir nepieciešams strādāt pie sociālās un ekonomikas pārējais posma. Tunisija tāpat laikā rēķinās ar Eiropas Savienības tālāku atbalstu. Tā ir, e, jūs esat mūsu partneris, svarīgākais partneris. Un arī makrofinanciālā jomā 5, 500 miljonu eiro apmērā jūs esat tas partners, kas palīdzēs mums visvairāk. Es, protams, gribētu nu, prasīt vairāk kā 500 eh, L, jo, mir, miljonus eiro, jo Tunisijā tās pašlaik situācijā ir vajadzīgi 5 miljārdi eiro. Un šobrīd gatavojamies eh, strād, saņemt eh, aizdevumu lielā apmērā no starptautiskā valūtas fonda. Jūs teicat, mums vajadzīgi 5 miljārdi eiro. Un mēs patiešām ceram, ka mums izdosies, ar, strādājot ar Pasaules banku, pie šāda aizdevuma arī nonākt vismaz 1 miljārdu eiro aizņemties. Tātad runājam par tādiem ārkārtas mēriem pasākumiem, kas ļaus mums tikt pāri ekonomikas grūtībām un kas ļaus atbalstīt reformu vajadzības, struktūra reformu vajadzības valstī, stabilizējot valsts ekonomiku un radot tādus apstākļus, kas ļauj nodrošināt ilgstošu izaugsmu visiem tunisiešiem, kā jau jūs zināt. Teroristu uzbrukumi arī Tunisijā tika piedzīvo 2015. gadā, un tie, protams, arī deva triecienu ekonomikai, kas tāpat nebija īpaši stāl, stabila. 2,3% eh, pieaugums IKP, līdz ar to samazinās līdz 0,8%. Turisms ir galvenais ekonomikas eh, sektors. Mm, tur ārkārtīgi daudz darbinieku, un jāsaka, šobrīd ir samazinājies sektorā nodarbināto darbinieku skaits, kā rezultātā, protams, arī izaugsmas eh, tempi ir samazinājušies. Turismā tiek nodarbināta apmēram viens miljons darba ņēmēji tiešā veidā vai netiešā veidā. Nu, un tad lūk, ja vēl ir 15,4% bezdarbnieku, nu, tad ar ņemot vēro darba ņēmēju skaitu un šos uh, darbspējīgos cilvēkus un ģimenes, kas tiešā vai netiešā veidā iztiek no turisma. Uh, kā iztiks savu, tad jūs saprotat, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs elements mūsu valsts ekonomikā. Nu, vēl kāda lieta. Citi ekonomikas virzītāji spēki ir eh, arī tā, nu, nepā, piedzīvojuši palēninājumi. Tīpaši tas saistīs ar sociālo eh, sit, pas, situācijas pasliktināšanos, piemēram, raktuvījuma. Uh, un eksporta apjomu uz Eiropu samazinās situācija Lībijā, protams, ir mūsu piektais um, pēc apmēram ekonomikas partners, uh, situācija pasliktina, tāpat arī ārvalstu investīcijas ir samazinājušās. 5,6% ir pēdējos gados bijis šis procents, bet tas ir samazinājies. Uh, Un tas tiešā vērā saistīts arī ar darba vietu zaudēšanu, jo, protams, ka darba vietas var radīt tikai tad, ja ir investīcijas. Šie ekonomikas eh, ierobežojumi, protams, līdz ar to ietekmē arī valsts budžetu. 20% no valsts budžeta, piemēram, tika veid, no, veltīti aizsardzības un, eh, un militārajai jomai, 30% izglītībai. Tāda vismaz bija vēlme, bet nu, tagad redzam, ka nevarējām palielināt izglītības budžetu. Bija drīzāk šis palielinājums jāpiešķir mm, aizsardzības jomai, ņemot vērā drošības apstākļus. apstākļus. Ņemot vērā šos daudzos izaicinājumus, Tunisijas varas iestādes cenšas struktūrāli pārveidot kopējo ekonomiku, ir izstrādājusi attīstības plānu, strateģisku attīstības plānu laikam līdz 2020. gadam, un to sākam īstenot. Te paredzēts uh, ekonomikas prioritāšu noteikšana, īstenoša jauna, jauna attīstības modeļa izveidošana, ilgspējīgas izaugsmas veicināšana, lab, lab, labklājības sadalīšana un jaunu darba vietu radīšana. Tāpat arī plaša reforma, kas ietver ekonomikas reformas, tā iekļaut šai plānā. Pro, reformas saistītas ar piecām pārsvarā jomām. Pirmām kārtām ekonomikas finansējums, finanšu līdzsvaru izveidošana, uh, Um, cilvēku resursu veicināšana, sociālās aizsardzības jomas uzlabošana, sociālo reformu īstenošana un organizatoriskās un iestāžu struktūras modernizēšana. Tāpēc pieņemām, piemēram, arī jaunu likumu par Eiropu, par Tunisijas centrālo banku, par konkurences noteikumiem, jaunu investīciju noteikumu izstrāde kas tiks apstiprināta mūsu struktūra, valdības struktūrās. Īstenotās reformas, protams, arī prasas tālāk finansējumu. Šim gadam vien tiek lēsts, ka būs vajadzīgs finansējums 5 miljārdu eiro apmērā. Makrofinanciāla atbalsta piešķiršana 500 miljonu eiro apmēr, apmērā daļēji ļaus nu, nokārtot zināmas maksājumus un ļaus iespējams minimizēt risku, ka Tunisija var veiksmīgi darboties starptautiskajā finanšu tirgū. Aizņēmums no SVF ļaus mums nodrošināt budžeta vajadzības un pildīt tās perspektīvas un prioritātes, ko esam noteikuši plānā, tā lai izveidotu dinamisku attīstību valstī tālāk, dāmas un kungi. Es ar, ārkārtīgi atvainojos, ka tik ilgi un gari runāju, parasti es nelasu savas uzrunas. Uh, bet, nu, man kolēģi teica, ka tas viss tomēr jums esot jānolas un jāpastāsta. Un, eh, lūk, Eiropas parlaments jau no, no sadarbības sākumiem vienmēr bijis svarīgs mūsu sadarbības partneris. Un tāpēc ceram, ka arī jaunos atbalsta pasākums parlaments pieņems atbilstīgi, tā atbalstot mūsu valsts, tās struktūru veidošanu un at palīdzības eh, sniegšana turpināsies. Un cerams, ka jums izdosies apstiprināt šos pasākums jau līdz vasaras sākumam. Tunisija savukārt no savas puses sola pātrināt reformu procesu, un esmu esmu gatavs jums apliecināt, ka, de, ka mēs vēlamies strādāt pie demokrātijas, kas pagaidām vēl ir ļoti trausla Tunisijā, bet esam šī demokrātijas ceļa un vēlamies arī ekonomikas stabilizēšanos. Lielas paldies par uzmanību! Merci, Monsieur le Président. Priekšādātāji pateicos. Lielas paldies vēstniekam, saka Desarnes skundze. Viņš mums izstāstīja, kāda lūk ir situācija viņa valstī. Pirms eh, visai neilga laika mums jau bija garas un plašas diskusijas par apspriežamo dokumentu, par šīm īpašajām kvotām olīveļai diviem gadiem. Vēstnieks nu pat to arī teica, mēs arī zinām, ka Tunisija šobrīd atrodas ļoti sarežģītā situācijā, nedrošā, delikātā situācijā. Visai īpaši ir arī šī situācija, tā sastopas ar ļoti daudziem izaicinājumiem un problēmām, kas faktiski ir dažādi pēc sava rakstura. Un, protams, ka šiem jautājumiem problēmām jārod risinājuma atbildes. Nu, piemēram, drošības jomā vien vēstnieks mums jau atgādināja šobrīd, ka mēs zinām, ka lūk notika teroristu uzbrukumi. Uzbrukumi Tunisijā noveda pie tā, ka ir bijuši daudz upuru. Tāpat arī e, sociālā situācija, bezdarbs, protams, ir ar ļoti augstu līmeni, pastāv arī liela nevienlīdzība starp dažādiem reģioniem, teritorijām Tunisijā, un īpaši šis jauniešu bezdarbs, kas pat sasniedz vietām 40% atsevišķos reģionos. Tātad tas nozīmē, ka ļoti liela nevienlīdzība iedzīvotāju vidu. Un jūs, vēstniekums, teicāt, arī minējāt šo skaitu 30 procenti, kas bija paredzēti izglītībai nacionālā līmenī, tā vietā tagad tiks piešķirti aizsardzībai. Nu, šie līdzekļi tā tad pilnībā tiks paredzēti drošības nodrošināšanai, tāpēc mēs saprotam, ka Tunisija tiešām ir nu, tādā situācijā, kad Eiropas Savienības palīdzība ir īpaši vajadzīga. Jūs teicāt, ka lūk, pašo, pašos pamatos ir vajadzīgi 5 miljārdi, mēs jums piedāvājam, nu, lai mēģinātu risināt jūsu problēmu šo makrofinansālo palīdzību 500 miljonu eiro apmērā. Uh, Un, protams, ka vēl par to tas ir jāapstiprina. Pēc pāris minūtēm dzirdēsim arī komisiju, kas komisijai sakāms, dzirdēsim arī kolēģi sakāmo par to, kā tad mēs varam virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk ar šīs palīdzības apstiprināšanu. Un gribu vēstnietam teikt, ka mēs pilnajā mērā piekrītam tiem mērķiem, ko jūs teicāt, ko jūs minējāt, respektīvi nodrošināt tādu stabilu attīstību un pieņemt šo dokumentu jau līdz vasaras sākumam. Un tāpēc mums, protams, būs jārod, jārod vienošanās ar parlamentu komisiju un padomi. Mēs kā parlaments savu likumdošanas darbu esam paveikuši, un es ceru, ka arī pie vienošanās mums izdosies nonākt pēc iespējas ātrāk. Lūk, priekšādētāji, tas bija viss, kas man sakām šajā saistībā. Merci beaucoup. Et maintenant, madame. Euh... Liels paldies. Un tagad nākamā runātāja. Merci, euh, monsieur prezident. Priekšādātā pateicos, saka Saifī kundze. Nu, varbūt pirmām kārtām gribu pa, mm, atvainoties kolēģi vietā. Viņš transporta dēļ, transporta problēma dēļ nevarēja ierasties. Tas ir kolēģis, ko jūs droši vien pazīstat labāk. Un es vēstnieku kungam vienkārši gribēju teikt, ka. Uh, Nevēlos atkārtot visu to, ko jūs teicāt, jau vairāk mēnešus esam to atkārtojuši, bet es domāju, ka tomēr svarīgi ir kaut kādas lietas arī pieminēt, respektīvi, ka mēs jūs atbalstām. Mēs jūs atbalstām, atbalstām jūsu valsti un vēlamies piedāvāt vēl lielāku atbalstu ar pavisam konkrētiem mēriem. Nu, lūk, eh, tā lai visi šie labie nodomi tad arī īstenotos, pārvērstos darbos. Un šī makroekonomiskā palīdzība ir tieši šāds piemēr, palīdzības piemērs. Piecus gadus pēc šiem notikumiem, ko mēs saucām par arābu pavasari, um, nu, lūk, zinām, kādā situācijā atrodamies. Jūs šķiet pēc šiem notikumiem esat vienīgā valsts, kas piedzīvojusi pārveidas procesu un kas tiešām virzās uz demokrātiju. Tāpēc mums jūs kā, esat svarīgi kā simbols, un jūs esat saglabājuši šo demokrātiju. Uh, nu, pamazām veidojot tādus ilgspējīgus, pamatīgus eh, pamatus tālākai demokrātijai, un tas, protams, nav īsts process. Tāpat arī redzam, ka sastopaties ar m, mm, problēmu jautājumiem, kas savā starpā saistīti, kas nereti var arī šo procesu, demokratizēšanas procesu apdraudēt. Nu, vienalga, vai mēs runājam par terorismu, uh, Un te mēs lūk šo sanāksmi, kā jūs redzējāt, sākām ar piemiņas brīdi upuriem, kas, nu, krituši par uh, upuri terorismu uzbrukumiem tepat Briselē. Nu, līdz ar to mēs, protams, ļoti labi saprotam arī mm, šos notikumus jūsu valstī, tāpēc arī citur, valst, citur pasaulē. Terorisms ir milzīga problēma, pret ko jāvērš, un tas, protams, e, problemātiski ir arī šī līdzsvarotības, nelīdzsvarotība ekonomikas un sociālajā jomā. Marila kopā ar mani bija Tunisijā īsi pēc revolūcijas. Jau toreiz redzējām, ka pastāv zināmas sociālas kustības tā, lai tunisieši, lai tunisijas iedzīvotāji, pilsoņi varētu nu, pārliecināties, ka šī revolūcija noved pie sociālās situācijas uzlabošanās. Un, protams, ka tas nav vienkārši Tunisijai, nav viegli atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, risināt šīs problēmas it īpaši ņemot vērā šos diezgan regulāros terorismu uzbrukumus. Bet eh, tunisieši līdz šim ir izrādījuši tādu pretoties spēju, tādu izturību, un eh, tieši tāpēc esam jūsu pusē, jūs atbalstām. Un šī makrofinanciālā palīdzība Tunisijai, protams, ir ļoti svarīga. Vēstniekums jau teicāt, lūk, jums ir vajadzīgs vēl vairāk līdzekļu vairāk, drīzāk 5 miljardi vajadzīgi, bet, nu, jebkurā gadījumā labi, ka mēs varam vismaz kaut kādu daļu līdzekļu tomēr jums pie, piedāvāt. Un mēs, protams, vēlamies pēc iespējas ātrāk šo dokumentu apstiprināt, lai jūs palīdzību saņemat. Nu, protams, ka jūs pieminējat arī problēmu, ko visi labi zinām, šis jauniešu bezdarbs, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Labi zinām to arī paši no savas pieredzes, un mēs labprāt jums piedā, gribētu piedāvāt arī visādu palīdzību šīs problēmas risināšanā. Nu, tagad mēs sākam runāt jau par konkrētiem eh, tiesību aktiem. Un eh, domāju, ka tieši tādā veidā arī pieņemot tiesību aktus jūs varēsiet palīdzēt. Tālāk, Fizas kungs. Gracias presidente, yo creo que Manuel. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, Sarnēs kundze un arī vēstnieku kungs ļoti labi argumentēja. Manuprāt, Tunisija sastopas ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Mēs eh, pieminējām arābu pavasari, bet es gribēju nedaudz arī pastāstīt eh, par eh, kādu gadījumu ar Aksētīkungu, kad viņš vēl bija tikai partijas priekšsēdētājs. Es ar viņu runāju par arābu pavasaru. Viņš teica, lūdzu, nesakiet arābu pavasaru, sakiet arābu ziema, tas būs precīzāk. Arābu pavasaris, šis nosaukums ir bijis tāds mānīgs. Jāsaka, ka Tunisija ir vienīgā valsts, kam ir izdevies uh, sākt strādāt pie tādas rietumu stila demokrātijas, bet viņi ir kā uh, dādzis acī daēši, kas darīs visu, lai izjauktu šo demokrātisko arhitektūru. Tieši tādēļ mums Tunisija ir jāatbalsta jo aktīvāk, jāpiedāvā ekonomiskie resursi, varētu runāt arī par zinām maršala plānu ieviešanu. Tādēļ mums patiešām ir daudz, kas jādara lietas labā un būtu arī, protams, ļoti vērtīgi, ja Tunisijā būtu stabilāka, netiks šķelta valdība, un drošības jautājums joprojām ir ārkārtīgi aktuāls, jo bez drošības nebūs ne turisma, ne naudas, ne investīcija. Ir vēl kāds apstākļus, ko būtu vērts pieminēt. Tas ir saistīts ar reģionālās attīstības palīdzību. Tātad Eh, piekrasts pilsētas un eh, liels pilsētas nav salīdzināmas ar uh, iekšzemi, ar tiem reģioniem, un ir joprojām milzīgas atšķirības arī attīstības ziņā. Mums tādēļ ir jādomā par reģionālo attīstību šajā valstī. Un Tunisija ir otra valsts, eh, ņemot vērā islama valsts kaujinieku skaitu. Un ja mēs ņemam vērā arī tātad eh, piegādāto karēju skaitu attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, tad tā varētu būt pat pirmā vietā. Nu, tādēļ mums ir jādara kaut kas. Eh, patiešām mēs runājam par ekonomiskām problēmām, par politiku, par to, ka samazinās turisms, bet Jāsaka, ka Eiropas Savienība Tunisiju atbalsta, bet Tunisijai arī pašai ir jāievieš uh, attiecīgi pasākumi. Paldies! Dēvids Mārtiņš lūdzu. Ļoti, ļoti lakoniski priekšsēdētāji gribu teikt, ka mana politiskā grupa atbilst šo priekšlikumu. Morel kungs ir referents, viņš diemžēl nevarēja ierasties. Un, protams, mēs ļoti labi saprotam, ar kādām problēmām sastopas Tunisija. Un jāsaka, ka visas lielākās ceļojuma aģentūras no Lielbritānijas ir atcēlušas ceļojumus uz Tunisiju. Un arī vēstnieka kungs teica, ka turisms ir viens no lielākajiem ienākuma avotiem bijis. Tādēļ arī, protams, ir izšķirīgi svarīgi atbalstīt Tunisiju, ir jāatbalsta arī opozīcija un demokrātija, kas patiešām ir uh, iespējama Tunisijā. Mana politiskā grupa atbalsta arī autonomos pasākums attiecībā uz olīveļu un 500 miljonus uh, daudzgadu finansējuma un jā, nu tā nav maza naudas summa, bet ņemot vērā tās uh, lielās problēmas, ar ko cīnās Tunisija tagad, tā varētu šķīst gaužām maza. Es ceru, ka mēs varētu arī piešķirt vēl papildus finansējumu. Tad, kad šis būs izsmelts un jābūt arī atbalstam šim uh, a, a, visaptverošajam. Uh, paplašinātajam brīvās tirzniecības nolīgumam. Mums ir jādomā ne tikai par tādu akūtu problēmu risināšanu, bet arī par ilgtermiņa uh, atbalstu sniegšanu šai valstī. Paldies! Paldies, Mārtiņ kungs! Helmut lūdzu! Paldies priekšsēdētāji. Arī mums ēnu referents nevarēja ierasties, bet viņš lūdza man uh, dalīties viņa domās, ņemot vērā šīs aprakstītās problēmas. Es domāju, ka mēs visi varam būt vienas prātis. Jā, Tunisija piedzīvo grūtus ekonomiskos laikus, mēs par to domājam. Mums ir jādara viss, kas iespējams, lai palīdzētu valsts pilsoņiem. Tika runāts par lielo bezdarbu, it sevišķi jauniešu vidū, un Mums ir jāsaprot, kā piedāvāt konkrēts risinājums un vajadzētu arī uh, izvairīties no konfliktu sāsināšanās turpmāk. Mēs vēlētos domāt, ka šī makrofinanciālā palīdzība ir instruments, kas uh, tuvākā vai tālākā nākotnē varētu uh, uzlabot valsts uh, Tātad tas varētu tikai valstī novest uh, lielākos parādos, bet vai mēs varam to izmantot uh, tādā vīzē, jo tas varētu tikai to situāciju, kurā uh, Tunisija atrodas, tikai pasliktināt. Gribēju pateikties arī vēstniekungam par sniegto informāciju un pavaicāt, kā jūs vērtējat Eiropas Savienības uh, instrumentāriju, kā tā pateicoties tam var uh, palīdzēt uh, Tunisijai arī ar atbalstu ne tikai materiālā veidā, vai mēs varētu arī, uh, teiksim, uh, kaut kādā veidā samazināt arī parādu, nepiedāvājot šo finansiālo palīdzību un viņi tad paši saviem spēkiem varētu nu, veicināt ekonomisko attīstību, uh, neņemot vērā kaut kādus diktētus noteikumus no ārpuses. Mēs uzskatām, ka, protams, ir jāsniedz Tunisijai arī politiskais atbalsts, paužot arī atbalstu demokrātiskai kustībai un Jāņem vērā, ka pēc arābu pavasara mums ir pilnībā jāsadarbojas ar Tunisiju gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā. Paldies, Buhner kungs, jūs zaļo vārdā runāsiet. Jā, jā, tikai ļoti īsi. Es piekrītu uh, izskanējušām domām. Protams, Šalca kungs arī uh, ļoti labi argumentēja problēmas, kas ir sastopams joprojām Tunisijā. Uh, bet mums ir jāsaprot uh, arī, ka ne tikai Tunisija ir ļoti svarīga, jādomā par reģionālo attīstību, par uh, virzību uz demokrātiju, un kā jau izskanēja, Tunisija ir šajā reģionā vienīgā valsts, nu, kur demokrātija vairāk vai mazāk ir īstenota. Mēs vēlamies, lai šis pozitīvais efekts tiktu pārnests arī uz citām valstīm, kaimiņos. Tādēļ mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, un es arī vēlējos pievienoties Šauca kunga vārdiem, un nevajadzētu varbūt viņiem aizdot tik daudz līdzekļu, bet piedāvāt tādu atbalstu, kas ilgtermiņā būtu noderīgs. Paldies, un tagad komisija lūdzu no ECOFIN eh, ģenerāldirekcijas pārstāvis, kurš ir ieradies šodien. Thank you. Paldies, priekšsādētāji. Es gribētu pavisam īsi izklāstīt par komisijas priekšlikumu. Kā jūs zināt, Tunisija piedzīvoja ļoti sarežģītu makroekonomisko situāciju kopš 2011. gada, un tur ir vairāk faktori, tā skaitā gan pašmāju, gan, gan smagā situācija citvietā, pat arī politiskās pārveids process, reģionālā nestabilitāte šo valsti ļoti būtiski ietekmē situāciju Lībijā. Tāpat arī Eiropas Savienības ekonomikas smagā situācija. Tunisija ir visvairāk atkarīga no Eiropas Savienības, jo apmēram 70% ārējās tirdzniecības notiek ar Eiropas Savienību, un šajā kontekstā finanses palīdzības programma tika pieņemta 2013. gadā kopā ar Starptautisko valūtas fondu, un uh, tā tika 300 miljoni eiro jau ir atvēlēti Tunisijai. Mēs īstenojam šo palīdzību. Mēs esam jau no šiem 300 miljoniem maijā un pagājušā gada decembrī nodevuši Tunisijai, un, kā jūs zināt, ir notikušas jaunas izmaiņas, piemēram, drošības jomā. Uh, ir notikuši vairāk terora akti, kas ir eh, ļoti negatīvi ietekmi atstājuši uz vairākiem ekonomikas eh, sektoriem, piemēram, uz eh, turismu. Apmēram par 45-50% ir samazinājies turisma apjoms. Šā gada pirmajā ceturksnī ir norādes, ka apmēram pat 55% apjomā varētu būt samazinājies turisma apjoms. Tāpat šo valsti ietekmē smagā sociālā situācija, kas ir uh, novēc pie tā, ka daudzi strādājošie ir pārstājuši strādāt, tas, protams, ietekmē ražošanu. Šī valsts ir saskārusies arī ar uh, sliktu rāžu, ko izraisīja sausums un tāpat arī citi apstākļi. Un, lai to vēl nepietiek, jo zināt, arī situācija uz robežas ar Lībiju ir smaga un tā prasa būtiskus tēriņus no valdības puses, lai eh, nodrošinātu aizsardzību uz robežas. Tā skaitā ir jāalgo vairāk cilvēku armijā. Un visā šajā situācijā jaun, jaunais lūgums nācis no Tunisijas amatpersonām jaunais lūgums sniegt palīdzību. Uh, Komisija ierosina piešķirt Tunisijai papildus atbalstu 500 miljardu eiro, miljonu eiro apjomā. Un um, drīzumā, tātad kopumā būs 800 miljonu eiro apmēram trīs gadu laikā paredzēti Tunisijai. Un tas ir viens no lielākajiem makrofinanciālajiem atbalstiem, kuru Eiropas Savienība kādai valstī ir sniegus. Es gribētu teikt, ka uh, šie trīs uh, pārskaitījumi Un te es it īpaši gribētu vērsties pie Desemes skundzes. Mēs sagaidām, ka 250 miljoni, kas ir tātad pirmais pārskaitījums, tiks nosūtīts drīzumā. Un ideja būtu, tātad, ja mums izdosies, tad uh, komisija jau šī mēneša beigās dosies misijā uz Tunisiju, lai uzsāktu sarunas par šīs programmas uzsākšanu, un ja viss norisināsies veiksmīgi un līdzlikuma devēja piekartīs, pieņemt šo priekšlikumu un tiks īstenot ātrā procedūra, tad mēs varam sagaidīt, ka šis priekšlikums varētu tikt pieņemts jau maijā, un tas mums palīdzētu pirmo maksājumu veikt jūlijā, tātad, ka situācija ir diezgan nopietna. Uh, Cit, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski šo palīdzību sniegt pēc iespējas drīzāk. Un uh, es esmu informējis arī Tunisijas varas iestādes par šo jautājumu, tāpat ir jāpabeidz pēc iespējas drīzāk sarunas ar Startautisko valūtas fondu. Tad, kad mūsu līdzlikumdevē būs pieņēmuši lēmums un dokum par dokumentiem būs vienošanās ar varas iestādēm, tad mēs varēsim pēc iespējas drīzāk uh, pāriet pie ratifikācijas procesa no Tunisijas parlamenta puses, un līdz ar to izdotos eh, pirmo maksājumu pārskaitīt vēl pirms va vasaras sākumā. Tātad 250 tūkstoši. Tātad pirmais maksājums būtu 200 miljoni, un abi pārējie maksājumi būtu par 150 miljonu apjomā. Komisijas priekšlikums ir gandrīz, gandrīz identisks 13. gada priekšlikumam, kas tika pieņemts par makrofinanciālo palīdzību, taču mēs esam ieviesuši dažas tehniskas uzlabojumus, ņemot vērā pieredzi, kas ir gūta, īstenojot šīs palīdzības operācijas pēdējo trīs gadu laikā, taču visādi citādi tas saskan ar kopējo deklarāciju par līdzinējiem lēmumiem. Es ierosinu, ka vajadzētu pēc iespējas drīzāk virzīties uz priekšējās sarunās. Padoma arī ir sākus sarunas, un mēs redzam, ka padoma arī uzskata, ka pēc iespējas drīzāk ir jāvirs šī te operācija. Paldies, sirsnīgs paldies! Protams, mēs ļoti rūpīgi, kā parlaments, uztveram savu uzdevumu šajā sakarībā, kā demokrātisks parlaments. Tagad es dodu vārdu nākamajai runātājai, bet varbūt vispirms vārds vēstniekungam. Nē, vēstnieks. Vēstnieks tagad runās, lūdzu. Merci, monsieur le président. Priekšsādātā, paldies. Jūs jau zinat, ka 18. aprīlī, tātad pēc pāris dienām, sāksies pirmais sarunu rauns um, Tunisijā tikos arī Luksemburgā ar Mogarīnī kundzi pavisam nesen runāju par to, ka Tunisijā pastāv ārkārtīgi daudz bāžu attiecībā. Uz eh, šo lietu ir dažādi, dažādas jomas, piemēram, pakalpojumu joma, kas ir eh, sarežģītā situācijā, un šis brīvās tirniecības nolīgums nav nekas tāds ļoti vienkāršs ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc dot kaut kādu veidu nu, solījumus, uzmundinājumus, lai šīs bažas un iespējamo kritiku atvi, atspēkotu. Iepriekšējais asociējais nolīgums attiecībā uz brīvu tirniecību rūpniecības nozarē nu, netika atbilstīgi iz, izvērtēts, un bija ļoti daudz cilvēku, kas runā par lūku, ka tur valstī, valstī radās zaudējumi un tā tālāk, un tad iznāk, ka tagad, lūk, vēlamies šo nolīgumu vēl past, padziļināt, un tas varētu būt, nu, lūk, nest vēl tālāk lielākus zaudējumus un tā tālāk. Tādas bažas pastāv. Nereti tiek runāts par, nu, lūk, šo tirtniecību, at, attīstību un tirzniecību, jeb tirtniecība apmaiņā pret attīstību. Nu, es domāju, ka tas iet roku rokā, jo. Uh, tā jau nav savā ziņā tikai palīdzība, nē, tā nāk, tā ir tie līdzekļi, kas tiek piešķirt arī ar nosacījumiem, tas, zināmā mērā, ir tomēr aizdevums, kas tad laika gaitā arī tiktu atmaksāts. Nu, tas līdz ar to nozīmē to, ka Tunisijas parāds pieaug. 44% parāda likme bija eh, pēc arābu pavasara, šis skaidrs ir pieaudzis bet nu, pašais makroekonomiskajā plānā tas joprojām ir vēl nu, tāds normāli saprotams skaidrs, bet nedrīkstam pienākt, ka tas, nu, piemēram, pārsniedz 60% no IKP. Cerams, situācija uzlabosies. Nu, piemēram, skatījāmies uz izaugsmu iepriekš, tātad 5% gadā, nu, tas jau bija labi, bet tagad ir 0,8% tikai šī izaugsme nu, valsts eh, var nodrošināt atbilstīgu izaugsmas līmeni, ja ir nodrošināta attiecīgie apstākļi. Uh, ja tirzniecības situācija ar Eiropas Savienību uzlabojas un ja atsākas investīcija plūsmas, jo investīcijas no ārvalstīm ir ārkārtīgi nozīmīgas. Šobrīd šī situācija reģionā, Magreb reģionā vispār ir diezgan sarežģīta. Un tās arī ir tās grūtības, ar ko sastopamies. Un ir, protams, ir ļoti labi piemēri. Uh, stāsti sadarbībai, lūk, piemēram, ar Vāciju, Franciju, un ar zināmu parādu daļas konversiju, pārveidi tātad 60 miljonu eiro parādu, piemēram, tika šādā veidā pārvērsts, nu, attiecībā tā, tā, tāds bija skaits attiecībā uz Franciju, līdzīgi ar Vāciju. Un tas tika viss pārveidots tādos attīstības projektos, Es toreiz biju atbildīgs par divpusējām attiecībām, un mums tur, lūk, piemēram, šajā gadījumā bija projekti par dzeramo ūdeni un eh, projektiem šai jomā. Tas dod cerību, tas dod darba vietas, un tas tiešām tad ir tāds ļoti veiksmīgs stāsts, un to jau vēlamies Tunisijas gadījumā arī nodrošināt. Vēlamies taču palīdzēt Tunisijai radīt iedzīvotājos cerību. Un paldies! Merci beaucoup, Madame Sanis. Desārnes skundze tālāk. Paldies. Priekšsēdētāji. Tas, ko vēstniekungs nu pat teica, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Pirmām kārtām vajadzētu atcerēties, ka runājam par makroprofesionālo palīdzību, un tas tomēr ir aizdevums. Nu, reizēm rodas tāda sajūta, ka mēs runājam, kad runājam par šādu palīdzību, eh, nu, tad, tad tas ir kaut kā, nē, te ir, tas ir aizdevums pie konkrētiem nosacījumiem, kas nav vienkārši izpildāmi, un tāpēc ļoti svarīgi to recēties, nedrīkst jaukt šīs divas eh, lietas vienā katlā. Palīdzības un atbalstu un aizdevumu. Es saprotu, ko jūs sakāt, vēstniekungs, par šiem piemēriem attiecībā uz sadarbību ar Franciju un Vāciju. Uh, respektīvi lūka daļāda parāda daļa tika pārveidota līdzekļos, kas savukārt ieguldīta attīstības jomā un kas tā, pārveidot par investīcijām. Es domāju, ka šai kontekstā ir ļoti labi šādi rīkoties. Un to svarīgi atcerēties arī tad, kad balsosim par šo dokumentu, par ko spriežam, par to vajadzētu padomāt. Turklāt, uh, liela daļa no izdevumiem, ko šobrīd īsteno Tunisija, protams, ir saistīta ar drošības un aizsardzības jomu, un tas ir arī Eiropas Savienībai svarīgi. Tas, protams, ir nozīmīgi Tunisijai pašai, bet tas tāpat laikā skar ir Eiropas Savienības, Savienības drošību. Nu, visa šī robežu uzraudzība, visi šie kilometri starp Lībiju un Tunisiju. Tas jau nav tikai Tunisijai svarīgs jautājums, tas ir svarīgs jautājums arī Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka uz to vajadzētu norādīt. Jo nevaram taču mm, aizmirst par šādu veidu operācijām un nepieciešams, lai visi saprot to, saprot visi padomā, komisijā, respektīvi, ka tas ir jautājums, kas jārisina pat kopīgiem spēkiem, nu varbūt tāda kā savstarpējā mm, sadarbība, mm, savstarpēji apkopot reforsi un tālāk. Vienkārši tāda ideja. Otrā lieta. Jūs runājat par bažām attiecībā uz brīvās tirniecības nolīgumu sadarbības nolīgumu, ja mēs parlamentā esam pieņēmuši rezolūciju, kur tieši par to arī runāts. Tas kolēģi man atbalstīja, un mēs gribējām mainīt nosaukumu šim nolīgumam. Es gribētu, lai mēs runātu šeit vairāk par partnerību, nevis par brīvās tirniecības nolīgumu, jo es domāju, tādā veidā mēs varētu atvieglot šīs bažas, kas ir daudzos Tunisijas iedzīvotājos. Ienī Jo, nu, bet tāpat laikā, ja mainam nosaukumu, tad jānāk arī citam saturiskajam piepildījumam. Nedrīkst runāt tikai vienīgi par tirzniecību, jo brīvā tirzniecība tas nav, tad tas mērķis, uz ko ejam partnerība ir partnerība. Partnerība ir vērsta uz attīstību un um, tādu partnerību, kas nodrošina respektu abām pusēm. Un mums, kā Eiropas Savienībai, ļoti uzmanīgi jāseko līdzi, īpaši, kad runājam ar komisiju, lai doma, ko mēs lūk šeit kā parlaments izsakām šai saistībā, lūk, attiecībā uz pārskatāmību, demokrātiju un šī nolīguma satura tiktu ņemta vērā no komisijas puses, ka tā izstrādā konkrētu dokumentu. Nē, nav tā, ka komisija vienkārši paņem jau iepriekšējos dokumentus un dara to, kas tai pašai patīk, neņemot vērā, ko, kas tiek lemts, apspriests un par ko tiek balsots šeit parlamentā. Komisija teica, lūk, ka padome arī piekrīt tam visam. Nē, nu jā, visi, protams, vēlamies virzīties uz priekšu. Mēs visi kā likumdevēji vēlamies uzlabot situāciju un nu, nu, strādāt ne tikai pie šīm tehniskajām detaļām, tātad izanalizēt šos tehniskos uzlabojumus, bet vēlamies ar padomu arī spriest par to, kas viņiem pieņemams, kas mums pieņemams, tā lai tīri laika ziņā mēs neaizskavētos. Bet, nu, tāpat laikā, protams, mēs piedāvāsim kaut kādus grozījumus, uzlabojumus, kas mūsuprāt ir svarīgi. Paldies! Paldies! 20. un 21. datumā mēs runāsim par eh, Desarnes kundzes eh, ziņojumu projektu. Līdz ar to esam pabeiguši darbu pie šī punkta un pāriesim pie piektā darbība, eh, pie, pie darbkārtības punkta. Ar Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienība ir kļuvusi lielāka, un, protams, mums ir vairāk sārunas pie Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, un eh, viens no jautājumiem skar Ķīnu, viens no partneriem ir eh, Ķīna, un šeit mēs runājam arī par kādu līgumu. Padome lūdz mums izteikt piekrišanu. Vinkler kungam došu vārdu, lai viņš mums pastāstītu par lietas būtību, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Dargie kolēģi, kā jūs norādījāt, mēs runājam par paplašināšanos, muitas savienības paplašināšanos, kas notika pēc Horvātijas iestājas Eiropas Savienībā. Un, protams, tā rezultātā Eiropas Savienībai ir jāsāk sarunas ar tām PTO dalību valstīm, kurus tieši skar uh, saskaņā ar PTO noteikumiem šī situācija un ir uh, jāvienojas par pielāgošanos situācijā, kad Eiropas Savienības tarifi ir uh, augstāki nekā sākotnēji Horvātijas tarifi. Komisija ir vedusi sarunas ar PTO dalību valstīm, runājot par uh, specifiskām koncesijām. Uh, Sarunas ar eh, PRC ir pabeigtas, tātad um, šīs sarunas ar Ķīnu ir pabeigtas vēstuļu apmaiņas eh, rezultātā. Šo procesu uzsāk pagājušā gada 7. oktobrī Briselē, un tagad padomi ir pieņēmusi lēmumu mums ir jāpabeidz eh, šī vienošanās arī vēstuļu apmaiņas eh, procesā. Ir četras tarifu līnijas, kuras skars eh, tirdzniecības par industriālajām precēm, tātad ir divu tarifu samazināšana attiecībā uz kurpēm un vēl vienu nozari, un tāpat arī tarifu kvotas attiecībā uz dažādu veicēniem. Protams, detaļas var atrast attiecīgajā dokumentā. Manā skatījumā panāktā vienošanās ir laba un tai var piekrist. Protams, mūsu interesēs ir atbalstīt nostāju, ka Eiropas Savienībai PTO kontekstā ir savas saistības jāievēro. Tātad savās uh, rekomendāciju projektā es ierosinu nu, sniegt atbalstu un sniegt piekrišanu šai vienošanās tekstam. Paldies, vai kāds vēlas izteikties par šo tēmatu? Neviens izteikties nevēlas. Došu vārdu komisijai. Komisija arī nevēlas neko teikt. Vinklerkungs, vai jūs vēlaties vēl kaut ko piebilst? Priekšsēdētāji, nu ko lai es saku? Paldies visiem kolēģiem, visām grupām par izteikto atbalstu. Paldies! Jā, izskatās, ka te valda liela vienprātība piekrist. Paldies! Tagad pārējām pie sastā darba kārtības punkta. Proti runāsim par uh, trilogu sarunu pašreizējo stāvokli. Šobrīd notiek trīs trilogu procesi ar padomi. Viens ir par uh, pret spīdzināšanas regulu un otrs ir saistībā ar konfliktu uh, minerālvielām. Attiecībā uz spīdzināšanas jautājumu. Uh, te ir runa par precēm, kas, tiek, eh, kas var tikt izmantots, lai eh, izpildītu nāves sodu vai tikt pielietots spīdzināšanai. Mēs ar vairāk nekā 600 balsu vairākumu parlamentā jau esam pieņēmuši dokumentu. Gaidāma otrā trialoga sanāksme šajā jautājumā, lai gan Eiropas parlaments ir eh, nācis klajā ar tādu ļoti labu kompromisu priekšlikumu. Uh, referenta Šāks kundze nedēļu pirms trialoga sanāksmes ir nodevusi šo te priekšlikumu padomē, bet, diemžēl, padome nebija spējīga vest sarunas par to. Mēs izstrādājam kompromisu priekšlikumu, kas, eh, par kuru varētu vest sarunas. Jautājums ir par to, ka muitas darbiniekam attiecībā uz šādām problemātiskām uh, precēm būtu jāspēj izvērtēt situāciju un aizliegt zināmu preču eksportu. Mēs esam arī uzstājuši, ka te vajadzētu īstenot steidzamu procedūru, ka mums ir ka ir jābūt uh, procedūrai attiecībā uz šādu te preču tranzītu un pārvietošanu. Tā, lai mēs varētu ar skaidru mandātu turpināt sarunas, taču, kā es jau teicu, padomas to nereaģēja un sarunas neved, un tagad mēs gaidam jaunu priekšlikumu no padomas puses. Otrais trialog, otrās trialoga sarunas ir ar tās saucamajiem konfliktu minerālu vielām. Pirmais trialogs ir eh, norisinājies 1. februārī. 16. martā mēs tikāmies vēlreiz ar komisiju, jo komisija savu nostāju ir eh, grozījusi un pietuvināsies parlamenta nostājai. Rītdien norisināsies nākamā trialoga sanāksme par šo jautājumu. Un eh, šajā sakrībā es došu vārdu Vinklerkungam, kurš ir mūsu referents. Priekšsēdētāji, paldies! Šis dosjē saistās jau ar uh, senu iztīšanas vēsturi parlamentā. Es domāju, ka te ir daži elementi, kas uh, dod mums labus izredzes uz cerībām. Protams, nav tā, ka mēs jau rītdien varētu pabeigt darbu pie šī jautājuma. Nav tā, ka tas būtu tāds vienkāršs jautājums, bet uh, zināms cerības ir jo ir parādīsies informācija, ka padome sagaida signāls no parlamenta puses, un es domāju, ka pēc, šo pēcpusdienu un rītdienu šie signāli varētu arī tikt dot, un es domāju, ka tagad mēs atrodamies tādā pozīcijā, ka parlamentam ir jāpieņem lēmums. Un ir ļoti droši uzskatīt, ka pēc Nīderlandes prezidentūras uh, padomes ambīcija līmenis būs mainījies. Tātad, ja mēs vēlamies šo te regulu un cik tā man zināms, lielākā daļa parlamenta politisko grupu vēlas, lai būtu regulējums attiecībā uz konfliktu minerālvielām un viņi vēlas, lai būtu tāds rīks Eiropas Savienības rīcībā, kas varētu salauzt šo te saiknes starp konfliktu finansēšanu un minerālu vielu ieguvi. Un tādējādi mums būtu jāsniedz zinām signāli. Diskusijas ir gaidāmas gan šodien, gan rīt. Es ceru, un es kā referents eh, domāju, ka parlamentam vajadzētu dot signālu par elastību un um, atklātu vai atvērtu prātu, lai varētu panākt kompromisu ar padomi, protams, ar komisijas palīdzību mēs, mums priekšā ir komisijas priekšlikumi, kas negluži atbilst tam, ko parlaments būtu gribējis, bet tajā pašā laikā šobrīd ir uh, iespēja, proti divi mēneši, kuru laikā es domāju, ka mums varētu izdoties panākt vienošanos ar padomu. Protams, tas būs atkarīgs no politiskajām grupām, bet es domāju, ka šis nodoms uh, varētu tikt īstenots Es domāju, ka ļoti svarīgi ir uh, neiesprūst šajā situācijā. Mums ir pārāk daudz svarīgi jautājumi, kas jāatrisina, tāpat tas arī attiecībā uz spīdzināšanas apkarošanu. Un uh, tajos jautājumos mums varbūt nav tādas iespējas pavirzīt uz priekšu padomu un dalību valstis, bet attiecībā uz šīm izraktiņiem situācija ir citāda, un te mēs varam kaut ko darīt lietas labā un tā iekavās, es gribētu teikt, ka mēs tagad redzam, ka gatavojamies ļoti svarīgām debatēm par tirgus ekonomikas status Ķīnai. Šīs jautājums būs tāds ļoti sarežģīts un ļoti strīdīgs, un tāpēc būtu ļoti labi, lai mums nebūtu strupceši citos jautājumos. Mm jo tad mums eh, būs eh, savādāks iespējas risināt šo te sarežģīto makroekonomikas jautājumu. Tā kā es domāju, ka attiecībā uz šīm te konfliktu minerālu vielām mums situācija ir diezgan laba un eh, šis signāls starp padomi un parlamentu tiks nodots un tādējādi mēs varēsim arī iegūt lielāko daļu politisko grupu atbalstu, lai izstrādātu tādu labu kompromisu. Tas būs ļoti sarežģīt, eh, ļoti svarīgs fails, un es domāju, ka parlamenta loma būs būtiska. Es esmu ļoti optimistiski noskaņots attiecībā uz gaidāmo rezultātu, bet tad tālāk mums arī būs jāsaglabā savu nostāju tehniskajās eh, īstenošanas, procedūrās īstenošanas fāzē. Un tādējādi arī mūsu komiteja, int komiteja var būt eh, ļoti ietekmīgs spēlētājs, un uh, mēs varam arī nodrošināt, ka šīs regulējums uh, ne, tā nozīme netiks mazināta. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka jūsu loma arī ļoti būtiska priekšsēdētāja kungs un kopā ar mūsu kolēģiem ēnu referentiem, kuriem es arī gribētu pateikties par darbu, mēs varēsim uh, panākt to, ka padomu mums piekāpsies. Būs arī ļoti sarežģīts tehniskās procedūras un tehniskie dialogi, kuros es esmu pārliecināta, ka mēs varam rēķināties ar sekretariātu atbalstu. Paldies! Lielas paldies! Irma! Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu atsaukties uz trialogu, kas mums ir attiecībā uz uh, spīdzināšanas instrumentu. Uh, apkarošanu. Es domāju, ka situācija tika aprakstīta ļoti labi, un es gribētu piebilst tikai divas lietas. Pirmkārt, eh, ir jāuzteic referenti ieguldītais darbs. Es domāju, ka šis darbs ir bijis lielisks. Viņš ļoti daudz ir strādājis, lai šos dažādos viedokļus apkopotu un panāktu vienprātību starp dažādām politiskajām grupām. Uh, padomas nostāja attiecībā uz šo jautājumu izraisīja lielas bažas. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka šajā gadījumā mēs runājam par regulu, kas attiecas uz instrumentiem, ar kuriem var izraisīt nāvi vai eh, milzīgs uh, ievainojums. Es domāju, ka mums tik tiešām ir jāapzinās šī situācija. Turklāt padoma ir uh, uzklausījusi parlamentu, tāpat arī komisija ir atbalstījusi vairākus šos te priekšlikums no parlamentu puses, un eh, viņi ir centušies izprast mūsu priekšlikums. Te ir runa par cilvēku dzīvību. Te nav runa par administratīviem vai birokrātiskiem jautājumiem, te ir runa par cilvēku dzīvi, dzīvību, Un tāpēc šajā gadījumā mums tik tiešām ir jāpanāk, ka padomu mums pilnībā saprot un saprot, ko mēs šī te lūguma priekšlikumā. Paldies, es gribētu atgriezties vēlreiz pie dosjē un pie trialogu par konfliktu minerālvielām. Es gribētu sirsnīgi pateikties referentam un tāpat arī priekšsēdētājam par to veidu, kā. Ka šī, šo Eiropas parlamentu pozīciju jūs esat uh, aizstāvējuši sarunās un pieturējušies pie tās. Gribētu arī godīgi teikt, ka man pašam ir svarīgi raudzīties, lai arī attiecībā uz šo dosjē un šajā te sarunu gaitā mēs uh, pieturētos pie uh, pie satura, tātad kvalitātes jautājumu. Es sagaidu no padomas viennozīmīgu signālu rīt, ka tā ir gatava piekāpties parlamentam vai nāk tuvāk parlamentam. Es domāju, ka saruna delegācijas nostāja arī ir tāda. Un uh, viņi arī ir centušies šo līniju noturēt. Es sagaidu, ka rītdien nākamajā saru, trialogu sarunās mums izdosies eh, spērt soli uz priekšu pēc būtības. Un tad jau redzēsim, ko padomu piedāvās. Paldies, Efisas kungs, lūdzu. Priekšādātā, priekšādātā paldies. Runājot par šiem pretspīdzināšanu, šo vēršanos pretspīdzināšanas instrumentiem, jā, tautas partijas atbalsts referentē Šāks kundzei. Es domāju, ka viņa ir ļoti labu darbu paveikusi. Un turklāt šķiet, ka tas ir jautājums, pie kura mums ir jā, nu, jāķers tā ļoti strikti un arī ļoti strikti jāsturas pret padomu, jāuzstāj uz šiem punktiem, uz priekšlikumiem, ko mēs esam šeit iekļāvuši, ja runājam gal galā par tādiem instrumentiem, kas var izraisīt uh, būtiskus cilvēktiesību pārpā, pārkāpumus, un tāpēc mēs nevaram te kaut kā tā elastīgi izturēties. Nē, visi esam viensprāts par šo punktu, un es gribētu zināt gan kāds ir padomas viedoklis šai ziņā. Es domāju, ka nu, kaut kādai, nu, elastībai tāpat laikā no viņu puses jātop izrādīt attiecībā uz parlamentu teikto. To Labi, nu, tātad mēs paliekam pie savas labās pozīcijas un centīsimies savu pozīciju noturēt. Informēsim jūs par jaunāko. Septītais darba kārtības punkts - ziņojumi par mūsu monitoringu grupām. Vispirms Ukraina. 15. Mm, martā notika sanāksme par Ukrainu. Tad bija sanāksme ar vēstnieku un tirdzniecības pārstāvu par to, kā darbojas um, asociācijas un tirdzniecības nolīgums ar Ukrainu. Nekādas liels jaunums es jums pastāstīt nevaru. Interesantais jautājums būs par to, kas uh, notiks parīt Nīderlandē, kad būs uh, referendums par šo nolīgumu. Tas noteikti izraisīs daudzus jautājumus, un es ceru, ka Nīderlanda neatstās kursu Eiropas Savienības virzībā. Merkusur 15. martā arī rīkoja sanāksmi ar uh, tirzniecības atašajiem vēstniecībām. Ar Merkusur izskatās, ka te ir zinām virzība. Pēc tam, kad Argentīnas jaunā valdība ir devusi jaunu signāls, tāpat arī uh, Brazīlija ir uh, uzņēmusi kursu uz uh, tirdzniecības nolīgumu, tiks mainījusi kursu tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību un intensīvāk iesaistīsies vai varēs intensīvāk iesaistīties diskusijās ar Eiropas Savienību. Runājot par grupu ar Turciju 16. martā, notiks sanāks, notiks sanāks, un tur mums nav daudz inform vairāk informācijas. 16. martā tikās arī grupa sadarbībai ar Japānu, piedalījās arī Mauro Petičī. Tāpat bija pārdomas par uh, tādu iespējam, jaun, iespējamiem jauniem stimuliem Japānā. Par to mēs runājām, bet mūsu pastāvīgais ziņotājs Pedro Silvi ir kopā ar mums, un tāpēc viņš mums varēs pats pastāstīt, lūdzu. Thank you, Čā. Lielas paldies priekšādātāji. Tikai pastāstīšu, ka uzraudzības grupas tikšanās notika 16. martā. Māro Bedečānī bija klāta stāstīja mums par debriefingu, tātad atskaita pēc notikušā 15. raunda, kas notika Briselē. Japānas puse šobrīd vada jauns sarunu vedējs, jauns vēstnieks, Hanedas kungs. Māro mums um, deva nu, tādu informāciju, ka varētu būt ļoti konstruktīvs tālākais darbs, sadarbojoties ar šo jauno Japānas pārstāvi. Komisijas ziņojums par 15. raundu ir pieejams mājaslapā, trade ģenerāla direktorāta mājaslapā. Pats par sevi tas jau ir tā, tā, ja tā jau ir tāda laba zīme šeit sarunās. Japānas pusi, Japānas pusi ir nākus klajā ar sarakstu, kur ir iekļauti 17% no tām lietām par ko varētu sarunas noslēgties jau līdz vasarai, par ko varētu tātad tās norisināties līdz vasarai, un jauns rauns paredzēts jau nākamā nedēļa Tokijā. Tāpat lākā. Nedomājam, ka kustības priekš būs pārāk strauja, nu vismaz ne līdz vasaras sākumam, jo ir gaidāmas vēlēšanas augšpalātā, un Japāna ir visai apņēmības pilna Um, ratificēt šo TTP, tātad tos delikātākajos sektoros kā lauksaimniecība un um, agropārtikas joma, ne nu, tur nebūs tāds īpašs virzības uz priekšu turpmākajās nedēļās. Tomēr man šķiet, ka sarunas virzīsies uz priekšu diezgan strauji pēc vēlēšanām. Uh, un 2016. gads pilnīgi noteikti vēl ir joprojām tāds visai reāls sarunu noslēgšanas mērķis nu, laika ziņā. Bet, nu, protams, redzēsim, kāds būs šis ambīcija līmenis. Katrā ziņā nedrīkstam no savas puses to samazināt, lai būtu līdzsvarots rezultāts. Lielas paldies! Nu, pēdējais 17. martā tikās uzraudzības grupa Izraels-Palestīnas attiecību jomā plašas diskusijas par, ar trēdi ģenerālu direktorātu ārējās darbības dienestu, tāpat arī ārējiem piesaistītiem zinātniekiem. Nevarēja pārstāja būt klāt šeit, bet, nu, svarīgi, ka viņa mums, lūk, tad varbūt nākamajās sanāksmēs pastāsta, kas tad norisinājās šai uzraudzības grupas sanāksmē. Nu, tad astotais darba kārtības punkts. Tās ir ad hoc delegācijas vizīte, šagadījumā uz Otavu Monreālu Kanādā, no 21. līdz 23. martam. Un eh, šīs delegācijas priekšsēdētājs eh, biju es. Mums bija tādas ļoti visaptverošas sarunas Otavā ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, dažādām sabiedrības organizācijām. Diskusijas tāpat norisinājās arī uh, ar Kanādas rūpniecības sektoru pārstāvjiem, bet arī ar Eiropas rūpniecības sektoru pārstāvjiem, kas tur darbojas. Runājam ar arotbiedrībām Kanādā, ar tirdzniecības ministri Frīlandes kundzi. Mums bija viedokļu apmaiņa, ļoti interesanta viedokļu apmaiņa ar viņu. Un tāpat arī Mums bija tikšanās arī ar tādu analogo um, komiteju, kas, kad darbojas Kanādas parlamentā, nu, tātad mūsu līmenim atbilstošu komiteju. Nu, diemžēl. Tieši otrā delegācijas darba dienā notika šie briesmīgi teroristu uzbrukumi Briselē, un jāsaka, Mēs eh, jutāmies ļoti aizkustināti no reakcijas, ko izrādīja Kanādas kolēģi, mūsu uzņēmēji, kopā ar šo tirzniecības komiteju Kanādas parlamentā. Mēs eh, saņēmām nu, tā, tā ārkārtīgi daudz līdzjūtības izteikumus gan no ministras, gan no daudziem citiem kolēģiem vadībā, un citur tiešām tāda, tāda, tāda saist, tāda sadarība, tāda saikne tādā veidā tika apstiprināta. Mēs redzējām, jā, ka viņi sajūt šo saikni ar Eiropu un jūt mums līdzi. Delegācijas vizītes otrajā daļā bijām Monreālā. Es, nu, tādas nelielas operācijas dēļ nevarēju gan piedalīties šai ziņā. Nu, te jūs redzat, man roku operēja. Uh, nevarēja piedalīties šai delegācijas daļā. Tā laikā delegācija vadīja Šākas kundze. Tad eh, neliela problēma radās, jo viens mūsu delegācijas pārstāvis mm, konstatēja, ka nu, viņš vēlas piedalīties tikai šai otrajā apmeklējuma daļā, bet kamēr mēs bijām savukārt Otavā, tikmēr viņš pats norganizēja patstāvīgu preses konferenci Monreālā un Kvebekā. Uh, Nu, un piesaistīt tātad sev tādā veidā uzmanību, un šai delegācijas apmeklējumu uzmanību radās informācija Kanādas presē, bet, nu, tā visa rezultātā ministre no Kvebekas reģiona līdz ar to nebija gatava uzņemt mūsu delegāciju jo tāpēc, ka šis te viens deputāts, lūk, tīri privāti vai savas politiskās grupas vārdā bija nācis klajā ar visādiem izteikumiem, nevis izteicies kā delegācijas pārstāvis. Nu, tiešām tad ļoti nepatīkama situācija. Tomēr esmu pārliecināts, ka nu, tie principi, kas ir jāievēro delegācijas pārstāvjiem, tomēr nu, tad viņiem ir jāievēro. Un viņiem pārsvarā tomēr, protams, cilvēki izturs atbilstīgi šādu delegāciju vizīšu laikā. Un tādu, tādas preferas, preces konferences eh, nesasauc, jeb no nu rīta, tad, ja runā tādās, tad skaidru un gaišu pasaka, ka viņi tad izsakās tikai un vienīgi savā vārdā vai politiskās partijas vārdā, nevis delegācijas vārdā. Uh, Un trešām kārtām vēl viena lieta, kas man jums jāpas, jāpasaka, ka kā Eiropas parlaments mēs nedrīkstam ļauties kaut kādam diktātam no mūsu sarunu partneriem. Ko tad mēs tur drīkstam delegācijā, kā dalībnieks izņemt, ko nē, tā tas nevar notikt. Tas ir šeit ir pārstāvji no dažādām valstīm, no dažādām politiskajām grupām, tas ir skaidrs. Nu, lūk. Līdz ar to šīs, nu, te bija tāda, zinām, kritika arī attiecīgi šai vizītē. Bet, nu, lūk, arī šajos vētrainos ūdeņos mēs šo kuģi tomēr cauri esam izvedoši un problēmu uh, esam risinājuši un domāju, kopīgiem spēkiem esam to izdarījuši visai veiksmīgi. Satariski mēs runājam, protams, par cetību tirniecības nolīgumu. 29. februārī tika tika mums arī piedāvāt šis gatavais teksts, par to mēs tad arī runājām, spriedām. Un konstatējām, ka grozījumi, kas tika ieviesti itas sadaļas iestrādes rezultātā šai CETA nolīguma tekstā, nu, radušies nu, ir tādi, poz, nu, tādi attīstības elementi, kas ir pozitīvi Kanadā. Tātad tas ir pavirzies uz priekšu, arī attiecībā kopumā šī attieksme ir pozitīvāka pret nolīgumu. Mm, kaut gan jāsaka, visai reti mm, nu, par to tika mm, tā spriest. Mēs gan, protams, saņemam vairākus tur jautājumus, piemēram, par to, kas notiks ar pakalpojumiem, Un par to mēs arī vēl apspriedīsim, tai, apspriedīsim to visu arī tajā brīdī, kad runāsim par ratificēšanu. Bet kopumā visi politiskie spēki, jāsaka, izrādīja tādu ļoti pozitīvu attieksmi attiecībā ar šo iespējamo nolīgumu. Un arī tāda diezgan līdzīga nostāja arī ir procedurālā ziņā. Uh, viņiem nu, šādas šai ziņās Kanādā un Eiropā, respektīvi visi šī kritiskie komentāri par um, lielajiem kaimiņiem mums arī jāsaka visai kopīgi attiecībā, protams, uz šo viņu lielo dienvidu kaimiņu. Nu, tāda diezgan liela un laba izpratne par to, protams, ka Kanāda un viņu ekonomika un viņu struktūras, protams, arī ir citādākas, nav nekādā veidā analogas ASV. Nu, lūk, tagad došu vārdu Džūdai, lūdzu. Paldies, Bernt. Gribēju tikai teikt, ka jūs sniedzāt visai visaptvarošu pārskatu par delegācijas vizīti un domāju, ka tāpat laikā ir vērts vēl arī pateikt, un nu, tālāk tas tiek ierakstīts protokolā, ka tad, ja kaut kas tāds briesmīgs notiek kaut kur tūp pie mājām, tad ir ārkārtīgi jauki būt vietā, kur cilvēki, ar ko esat kopā, jūs saprot un saprot, cik briesmīgi tas ir un jūt jums līdz. Un mēs tiešām saņēmām vissiltākos solidaritātes izpausmes un pierādījumus no Kanādas partneriem pēc šiem uzbrukumiem Briselē. Un uh, daudzi tā laikā, protams, koncentrēs uz to, kas norisinās tur, un tāpat laikā bija ļoti tālu prom no šeit, no mājām. Tāpēc jāsaka, situācija tiešām bija visai drūma. Un tas līdz ar to šo delegāciju, nu tā arī tādā noskaņojumā ietekmēja, un līdz ar to delegācijas vizīti bija daudz politiskāka un nebija tik ļoti vērsta tikai uz tirzniecību. Mēs drīzāk runājam vairāk par kopīgiem principiem, vērtībām un lietām, kas mums tuvas sirdī, kas svarīgas sabiedrībai, kas svarīgas atvērtai ekonomikai. Tāpat arī tika paus, tā liela apņēmība nodrošināt cilvēku tiesības un tam līdzīgi. Bet tāpat laikā, jā, tika izteikta arī kritika, nenoliedzam, kamēr bijām Kanādā kritika, dzirdējām no pilsoniskās sabiedrības tur un tāda līdzīga kritika dzirdam arī šeit Eiropā. Līdzīga veida kritika tika pausta, tātad arī tur, piemēram, tika paustas bažas arī no citu iecēto pušu puses. Un laika gaitā, protams, tas noteikti būs lieta, kas būs jāapstver, ka runāsim par CETA turpmākajos mēnešos. Es vienkārši domāju, varbūt vērts vēl pateikt, nu, lūk, ko jūs nebijāt Monreālā. Šī tas vienīgā, kas tagad šeit ir talpā no tiem deputātiem, kas bija Monreālā, ka neskatoties uz visiem šiem dīvainajiem atspoguļumiem Kanādas presē, šī vizīte tomēr bija konstruktīva, bija ļoti konstruktīvas tikšanās ar uh, Kvebeks eh, vietējiem ministriem ar galveno sarunu vedēju no Kvebekas. Un Kvebekas eh, uzņēm, uzņēmumu konfederācijas pārstāvjiem un delegācijas darbība netika pilnībā, nu, nezinu, no, no, nolaist no sliedēm, nē, kaut gan varbūt viens otrs to vēlējās. Bet, nu, tā rezultātā mēs redzējām, uz ko ir spējīgi atsevišķi indivīdi. Uh, Un es domāju, ka varbūt ir vērts par to arī padomāt. Jo es domāju, ka diskusijas arī parlamenta iekšēnē noteikti vēl būs par to, kā tad delegācijas tiek pārvaldīts, kā šādā situācijā rīkoties. Bet domāju, ka viena deputāta uzvedība tāpat laikā, nu, pilnībā Eiropas parlamenta darbību un reputāciju nesatricināja. Monreālā mums tomēr bija ļoti jauka uzņemšana un uh, konstruktīvas sarunas ar Kvebekas eh, amatu personām. Vienkārši gribēju to jums vēl pastāstīt, jo pati bija turklāt. Paldies! Gut, dann kommen wir. Paldies! Devītais darbkārtības punkts - ad hoc delegācijas vizīte Ekvadorā. Um, wir hatten ja parallel zu der Delegation. Līdztekus eh, tātad Kanādas apmeklējumam bija arī eh, mūsu delegācija, kas devās uz Ekvadoru, lai runātu par iestāju. Tātad, lai par šo mm, Kolumbijas Peru nolīgumu diskutētu. Fizes kungs bija delegācijas eh, sastāvā, tāpat kā Šalca kungs. Īstenībā gribēju dot vārdu Šalca kungam. Kā jūs vienosieties? Fīzes kungs, tomēr paldies priekšsādētāji. Man šķita, ka Šalca kungs vēlēsies izteikties, bet viņam laikam jāskan prom. Es domāju, ka mūsu delegācija devās uz uh, Ekvadoru īstajā brīdī, kopīgi ar Šalca kungu devāmies uz šo valsti. Uh, tie kolēģi, kas varbūt nav tik labi informēti par visu kontekstu, es gribētu pateikt, ka mēs um, esam noslēguši ASP plus, jeb uh, um, VSP plus uh, nolīgumu ar Ekvadoru, kas beidzās 2014. gadā, tā tad vispār jau preferenču sistēma, un uh, tad bija jauns tāds pagaidu nolīgums, kurš beidz darboties šī gada beigās. Ekvadora eh, teica, ka viņiem tas ir paprātam, un tā tad mums jau ir brīvās tirzniecības nolīgumi ar Kolumbiju un Peru, un saskaņā ar nolīgumu abu valstu valdībām vajadzēja ratificēt šo līgumu. Bet ņemot vērā, ka Ekvadorai ir visai saspīlēts attiecības ar abām kaimiņu valstīm, nu tad eh, būtu grūti iedomāties, ka tās uzreiz tā dod savu svētību Ekvadoras uzņemšanai šajā līgumā. Līdz ar to viss ievilkās garumā. neesmu informēts, vai teroristu uzbrukumi ir noveduši vēl pie papildus eh, šī pasākuma vilkšanas garumā, bet komisija arī ir devusi zaļo gaismu. Un jāsaka, ka pamaz, parasti notiek tā, ka pieņemot šādus nolīgumus pēc sešu mēnešu pirms tas pilnībā stājas spēkā. Un, protams, ir iespējams, ka šis eh, nolīgums netiks parakstīts līdz pat gada beigām. Bet, nu, īstenībā tam vajadzētu notikt jau līdz 31. decembrim. Šķiet, ka 12. decembrī ir pēdējā plenāra sesija Strasbūrā. Nu, tad vajadzētu vēlāk ar šo nolīgumu pieņemt. Protams, tas Ekvadoras situāciju neatvieglo uzņēmumiem ir uh, jāmaksā muitas nodevas līdz ar to nu, pāris mēnešus, kamēr uh, būs, nebūs stājies spēkā jaunais līgums un vecais vairs uh, nedarbosies. Jāsaka, ka mēs tikām ar reģionu, tikāmies ar reģiona gubernatoriem, ar ministriem, ar daudziem pārstāvjiem, arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uzņēmējiem, pamatiedzīvotāju kopienas iedzīvotājiem. Un jāsaka, ka uh, visi mūs, nu, tā kā atbalsta, atbalsta šī nolīguma pieņemšanu, bet, nu, jāsaka, ka daudzi tajā skaitā Korejā kunga valdība atbalsta šo iniciatīvu, jā, nākamā gada sākumā Ekvadorē paredzēts vēlēšanas. Un jāsaka, ka valdība jau pievērš uzmanību šim tēmatam. Tas tiek uh, padarīts kā uh, tāds uh, prestižs jājam zirdziņš, lai šis nolīgums stātos spēkā jau šī gada laikā. Protams, tika pieprasīts, lai padome saīsinātu šo sešu mēnešu termiņu, trīs mēneši jau tāpat ir gana daudz laika, un parlaments jau te varēja veto vēl izteikt, bet, nu, vajadzētu patiešām rīkoties naskāk, lai nebūtu tā, ka tikai pēdējā brīdī šis nolīgums pašā vecā gada novakarē stājas spēkā. Mēs arī tātad šo lūgumu kā ceļamaizi atvedām atpakaļ uz Eiropu, un Šolca kungs arī par to jau runāja mūsu komitejas sēdē, un ministrs eh, bija priecīgs, ka mēs par to apspriedīsimies, jo viņš arī ieradīsies pie mums vēlāk. Uh, Mums būs iespējas ar viņu par to diskutēt. Un mēs teicām, ka mēs darīsim visu, kas nepieciešams, iekustināsim visas vīras, lai procedūras patiešām tiktu pātrinātas, lai jau pirms uh, vecā līguma iztecēšanas šis jā, līgums tiktu pieņemts jau pirms 31. decembra. Un mēs vienmēr atkārtojām padomē, ka būtu iespējams saīsināt šos termiņus. Tas būtu patiešām veiksmīgi. Uh, Nu, īstenībā tepat vairs nav nekāda atvērtu nodaļu, viss jau ir pārspriests. Un par valsts ekonomisko situāciju runājot, naftas cenas ir krītušās, Ekvadoras ienākumiem tas ir liels trieciens. Un E, Eiropas produkti, kas tiek ievest Ekvadorā, arī tiek aplikt ar muitas nodevām. Tā nu tam nevajadzētu būt, bet viņi mēģina atrast uh, jebkuru ienākumu avotu. Uh, ir arī vēl tā sauktais muitas zīmoks, kas ir jāievēro, ja vēlaties Ekvadorā ievest savus preces, vēl tāda papildus muitas robeža. Nu, mēs teicām, ka tas nav saskaņā ar PTO normām, tā tad uh, ieviest muitas nodevs un tad vēl kaut kādas papildus muitas parametrus. Es saprotu, ka viņiem ir vajadzīgi līdzekļi, nu viņi izmisīgi tos meklē visur, bet eh, tas nebūtu varbūt tāds labs simbols pirms nolīguma pieņemšanas, un tas ir pretrunā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Un vēl, nu, ir tāds eh, kaut kāds alternatīvs plāns padomā, ja uh, nolīgums nestāsies spēkā. Uh, Ekvadoru tātad mēģina sagatavoties dažādiem scenārijiem, bet nu, mums vajadzētu izdarīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai no savas puses mēs varētu pietiekami labus tempus uh, uzņemt. Jā, paldies! Helmut, tu gribēji papildināt? Paldies! Paldies, Bernt! Nu, varbūt lakoniski papildināšu kolēģi teikto. Ko tad šeit varētu piemetināt? Viņš jau pateica, ka konjunktūra valstī nav tā pateicīgākā, gribēja to vēlreiz pasvītrot. Jāsaka, ka Ekvadora ir uh, ekonomika, kas atkarīga no dolāra kursa un ņemot vērā naftas cenu krišanos, viņi, protams, ļoti smagi cieši un tas noved arī pie tādām problēmām iekšpolitikā. Ņemot vērā arī Kolumbijas uh, valūtas devalvāciju par 60%, un viņi teica, ir jāatrod nu, kaut kāds uh, šeit izlīdzinājums, ņemot vērā, ka viņu eksportējumie produkti ļoti līdzīgi ir uh, tiem, kas tiek eksportēti no Kolumbijas. Un vajadzētu tad uh, labāk apiekt, ko darīt, kā rīkoties šādā situācijā. Un viņi pie tā strādā pilniem spēkiem. Un kas tad notiks 2016. gada decembrī? Un e, tad varētu nākam gada arī teorētiski ieviest arī augstus muitas nodevs e, uz Ekvadoras produktiem. Un jāsaka, ka visi sarunu partneri tur bija klātesoši no lielākajiem, lielākajām ekonomikas organizācijām, cilvēki no MVU, kas ar mums tikās, bija kakao ražotāji, šokolādes ražotāji, garniļa audzētāji, banāna audzētāji, un jāsaka, ka e, viņi bija noraizējušies, jo uzskata, ka viņu uzņēmē darbības pamati ir sašķobījušies un pat ir apdraudēti. Tādēļ mums, kā partneriem, tirzniecības partneriem, ir jāuztver nopietni šo cilvēku raizes Un ir līdz ar to arī jāveic zināms spiediens uz padomi. Bērnt, es varētu ļoti labi stādīties priekšā, ka tu kā priekšsēdētājs ar mūsu parakstiem varētu aizsūtīt vēstuli Nīderlandes prezidentūrai un palūgt, eh, lai ņemot vērā reālo ekonomisko situāciju, patiešām eh, šis eh, nolīgums padomē tiktu izskatīts ātrāk un lai tas ātrāk varētu stāties spēkā. Un tad arī parlaments varēs pilnībā izmantot savus demokrātiskās kontrolas iespējas. Un tas būtu tad arī pareizais signāls Ekvadorai. Um, viņi varētu pārliecināties, ka mēs viņus atbalstām un mums ir arī svarīga tāda ilgspējīga ekonomiskā attīstība. un mums arī ir bija iespēja tikties ar Ekvadoras valdības plānošanas komisiju. Mums tur bija patiešām ļoti garas sarunas. Mēs gribējām redzēt, kā viņi rīkojas. Un jāņem, protams, ir vērā arī atsevišķu ekonomikas nozaru attīstību. Gribēju arī vēlreiz uzsvērt, ka Nu jā, mums bija iespēja tikties ar daudziem ministriem un arī ar viņiem aprunāties. Bet tāpat mēs varējām tikties arī ar parlamentu priekšsēdētāju vietnieci, arī ar uh, tirzniecības uh, un ekonomikas eh, komisijas priekšsēdētāju vietnieku, un viņi mums teica, ka arī šajā viņu asamblējā, viņu parlamentā ir liela interese patiešām. Nu, no arī politiskās eh, grupas eh, tas ļoti interesē, lai vēlākais oktobrī Ekvadoras valdība ratificētu šo nolīgumu. Nu, tā tad nav tā, ka tikai mēs te cenšamies šos tēmas pātrināt vienpusēji par katru cenu, nē, arī otra puse ir ieinteresēta darbu pie tā noslēgt pēc iespējas ātrāk. Un ministrs tāpat arī ir gatavs pie mums ierasties aprīlī, līdz ar to mēs būtu uzklausījuši gan uh, tā tad izpildvaru, gan likumdevējus. Uh, Jāsaka, ka arī e, tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, arī cilvēki, arī pamatiedzīvotājiem, un vēlējāmies arī uzzināt, e, kāds ir viņu domas vispār par šo nolīgumu. Viņi bija arī noraizējušies, viņi teica, ka viņi ir arī nobažījušies par uh, savu eksistenci, par sava uzņēmuma eksistenci, un uh, viņi baidās, ka šis nolīgums varētu, protams, uh, viņu eksistences pamatus nelabvēlīgi ietekmēt. Un jāsaka, ka ieguves industrija tur ir attīstīta un daudz cilvēki ir nodarbināti šajā nozarē un, protams, uh, nu, uh, Viņi nezina, viņi nevar prognozēt, kā nolīgums ietekmēs viņu turpmāko eksistenci, tādēļ viņi saka, ka viņi nevar tā ar lielu sajūsmu atbalstīt šo brīvās tirzniecības nolīgumu. Mēs uh, iesniegsim tādu apskatu, analīzi par uh, Ekvadorā piedzīvoto, bet es katrā ziņā negribētu laist garām izdevību sirsnīgi pateikties uh, Pēterim Švaigaram, vēstniekam un arī uh, mūsu tulcēm, kas īstenībā bija spiestas 18 stundas dienā brīžiem pat strādāt. Viņas bija tikai divas un jāsaka, ka arī viņa lieliskais darbs uh, bija ļoti liela panākuma ķīla sarunu vērtīgam noslēgumam. Un gribēju pateikties arī uh, komitejas sekretariātam par uh, visu labo ceļojumu organizēšanu. Nu, varbūt tas pagaidām būtu viss no manas puses. Paldies! Paldies, Helmut! Jā, nu, es varu arī uh, papildināt. Uh, šīs pēdējās izskanējušās domas, tā tad jāsaka, ka visas pēdējās delegācijas vizītes, kas tika organizētas, noritēja ļoti labi. Paldies mūsu sekretariātam par to. Nu, jūs savu darbiņu paveicāt godam. Turpiniet tādā garā. Runājot par šo vēstuli. Labi, tā arī rīkosimies. Es sagatavošu vēstuli un lūkšu, lai Nīderlandes prezidentūra nu, pātrina savus tempus un lai šī nu, tāda Ekvadorai kutelīgā situācija tiktu atrisināta pēc iespējas ātrāk. Labi. Vienpadsmitais darba kārtības punkts. Es arī varētu pateikt, ka bija uh, arī delegācija uz Turciju, kas, nu, paredzēta. Uh, no 29. līdz 31. martam, bet eh, ņemot vērā drošības apsvērums, šis ceļojums tika atcelts. Tātad tas bija desmitais, eh, tero, tas bija desmitais darba kārtības punkts, un tātad eh, bija bailes no teroristu uzbrukumiem. 11. punkts. Šlegnāk kungu redzēja. Ah, jā, viņš tagad ir aizmugurē apsēdies. Labi, tad varam tagad turpināt darbu. Kolēģis, kolēģi, gribu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti saistošs darba kārtības punkts. Mēs jau esam daudz runājuši par investīciju politiku, bijušas ļoti in intensīvas diskusijas par to, un paraugoties atpakaļ, ņemot vērā Lisabons līgumu stāšanos spē spēkā 2009. gadā, mums tagad arī ir kompetences attiecībā uz investīciju nolīgumiem. Un Protams, ar uh, pilna atbildības devu mēs šo uzdevumu esam gatavi uzņemties un tad vai nu šos līgumus atbalstīt vai noraidīt. Ir uh, pieņemti divi svarīgi likumi 2012. gadā. Tātad pirmām kārtām divpusēja uh, investīciju nolīgumi. Uh, Un komisijai ir pienākums uh, iepazīties ar šo divpusējo līgumu statusu, saturu, ņemot vērā arī indikatīvo tirzniecības plānošanas darbu. Un es redzēju komisijas dokumentos, ka tas ir paredzēts 2020. gadā. Nu, varbūt, ka nu, kaut nedaudz ātrāk varētu rīkoties. Un otrs uh, likumdošanas akts Tātad, ja dalība valstis vai Eiropas Savienība tiek sūdzēts tiesā, ir e, jābūt arī likumdošanai par finansiālo atbildību. Abi šie e, likumdošanas akti stājās spēkā 2012. gadā. Un tagad ir pienācis tās, tāds brīdis, kad mums ir jārunā par e, investīciju aizsardzības instrumentu. Un vairāk punkti man šķiet šeit īpaši svarīgi. Tātad, runājot par likumdošanas aspektu un likumu pieņemšanu. Un tas, protams, ir saistīts arī ar līdz šim pieredzēto investīciju politikas jomā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Protams, ir jāgūst mācība, nu, ko esam darījuši nepareizi, eh, kādi ir izaicinājumi. Nu, varbūt vajadzētu arī padomāt par energohārtu. Dargie kolēģi, jūs noteikti atminēsieties, ka enerģijas harta ir vienīgais līgums, ko ir pieņēmusi Eiropas Savienība Un tur ir eh, šis uh, īpašais investīcija aizsardzības mehānisms SDS. Man šķiet, tas notika jau 94. gadā, kad parlamentam pat vēl nebija kompetenci šajā jomā. Un enerģijas harta ir vienīgais līgums, kurā ir paredzēts šis investoru aizsardzības mehānisms. Un, ja es pareizi saprotu, ka vairums to arī izmanto, e, bija 89 gadījumi, ka, nu, kur bija atsaucis tieši uz enerģijas hartu. Tas e, tā ir patiešām viela pārdomām, ko darīt ar e, šādiem mehānismiem. It sevišķi ņemot vērā to, ka, nu, diskusijas jau ir gājuši savu gaitu. Mm. Un mēs, nu, esam arī tagad piedzīvojam citus laikus, eh, tagad vairs nedzīvojam 94. gadā, un priekšlikums par ISDS jau tagad eh, ir ar tādu atšķirīgu nokrāsu. Un vajadzētu uzdot jautājumu, vai eh, enerģijas hartu arī nevajadzētu integrēt ISDS un tālāk kas notiek Eiropas Savienības iekšienē, vai saskaņā ar Lisabonas līgumu vispār ir pieņemami, ka dalība valstis kaut ko vienojas savā starpā un noslēdz šādus investīciju aizsardzības nolīgumus. Un visu beidzot, tie līgumi, ko noslēdz dalība valsts ar trešām valstīm, arī šeit komisijai nevajadzētu padomāt par tādu uh, Uh, priekšgājēja tiesību klauzulu. Un nu, tie ir pieci jautājumi, kas man nedod miera. Vai jums ir atbildes uz šiem jautājumiem? Prieks, ka esat ieradies. Lūdzu. Paldies. Nu, es mēģināšu uh, vismaz atbildēt uz šiem jautājumiem kaut daļēji. Varbūt arī, nu, nedaudz uh, atsaucoties uz jūsu teiktu, nu, un jāsaka, komisija arī savā paziņojumā par paredzēto darba programmu e, teica, ka šī sasaukuma laikā mums patiešām ir atkal jāpārskata investīcija politika kopumā. Mm Jūs teicāt, ka tas patiešām notika tik sen, bet uh, ir ļoti labi, ka mēs šīs diskusijas tagad esam uzsākuši, jo vairāk no jautājumiem, kam pieskārāties, ļoti bieži ir arī mūsu darba programmā. Pašā sākumā pateikšu dažus vārdus par uh, šo likumdošanas satvaru. Ir uh, divas uh, pamatregulas, kā jau jūs pieminējāt. Nu, varbūt daži vārdi par tām. Uh, Domāju, ka pāreja ir notikusi visai uh, glūdi un, nu, 207 panta aptvērums gan nedaudz uh, ir radījis problēmas dalību valstīm runājot par brīvās tirsniecības nolīgumiem un portfolio investīcijām. Un, uh, Tur tiek runāts par tiešajām ārvalstu investīcijām, bet Eiropas Savienībā notiek arī daudz eh, diskusiju par Singapūras gadījumu, jo tur ir tāda uh, kompetence, runājot par uz tās augtajām portfolio investīcijām, eh, kas ir, teikts, kas ir minēts no 63. līdz 66. pantam. Un 32. pantā arī uz to ir atsauci. Tas ir viens no jautājumiem. Uh, kas varētu radīt zināmas problēmas, bet runājot par instrumentu pakotnu kopumā, nu tie ir pierādījuši savu derīgumu praksē. Varbūt daži piemēri, lai to varētu labāk saprast. Mēs, protams, varam arī par to sākām diskutēt. Tātad, kad šī priekšējā tiesību uh, regula stājās spēkā, uh, Mēs no tā brīža līdz 2015. gadam esam pieņēmuši 80 atļaujas saskaņā ar šo regulu, lai varētu arī uzsākt vairākas uh, sarunas par pieņemamajiem lēmumiem. Un jāsaka, ka daudzi no tiem attiecas arī uz vēl nepieņemtajiem uh, nolīgumiem, uh, par kuriem sarunas jau sākās pirms Lisabonas uh, līguma stāšanās spēkā. Un ir arī 80 lēmumu, kas joprojām nav pieņemti. Nu, šeit mēs runājam par tādiem gadījumiem, kad ņemot vērā tādu pamatīgu reformu projektu, nav varbūt prātīgi pieņemt šos lēmumus, jāpaskatās, kas tad notiks. Un tā tad mēs nesam šos lēmumus pieņēmuši, nesam izsnieguši atļaujas, jo jāsaprot, ko Eiropas Savienības politikas kursa māņa vispār nozīmē šīm politikas jomām. Un ir vēl citi lēmumu, kas netika, kam netika dot zaļā gaisma, jo tie neatbilda uh, likumdošanai, mūsu tirzniecības politikai vai vispār neatbilda tiem lēmumiem, uh, ko mēs pieņēmām attiecībā uz sarunu uzsākšanu. Un mēs tātad nevaram pierādīt arī interešu konfliktu. Jā, jāsaka, 80 tas ir visai iespaidīgs skaitlis, bet ņemiet vērā, ka 40% no 40% gadījumu, 40% gadījumu, kad tika izsniegts šīs pilnvaras, mēs runājām par pilnīgi jauniem līgumiem, un mēs dalību valstīm pieprasījām arī uh, Uh, esošo līgumu piemērošanu jaunajiem apstākļiem un arī izņēmumiem, kas uh, bija jāpatur prātā, ņemot vērā arī uh, monetārās savienības normas. Tāda nu ir situācija un jāsaka, ka Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā daudzas dalību valstis uh, arī pātrināja savu darbu, bet iepazīstoties ar skaitļiem kopumā, Nu, varbūt šie skaitļi ir ļoti svarīgi tieši politiskajā plāksnē. Tā tad, ja mēs beigsim sarunas par uh, tiem uh, brīvās tirdzniecības nolīgumiem, uh, par ko tagad sarunas notiek, tad uh, mēs īstenībā aizstāsim ar uh, dažiem nolīgumiem 200 nolīgumus, kas ir spēkā dalībvalstīs, kas ir noslēgti divpusēji. Un jāsaka, ka tad, kad mūsu darbs būs noslēdzies, tad uh, tiks panākts uh, lielāks harmonizācijas līmenis un domāju, ka atrodamies uz pareizā ceļa un visi jaunie nolīgumi, uh, kas tagad vēl nav ratificēti, tajos ir iekļauta klauzula, ka tad, kad eh, šī līguma stāsies spēkā, tad vairs spēkā nebūs eh, soli pa solim, tad, tad vairs nebūs spēkā šie dalību valstīs spēkā esošie līgumi. Ir ļoti daudz patiešām šādu dalību valstu līgumu, dažreiz tie ir pretrunīgi un Eiropas eh, Savienības politikai neatbilstoši. Priekšsēdētāji kungs, jūs runājat arī par enerģijas hartu. E ir jārunā arī par uh, šiem Eiropas Savienības iekšienē pieņemtajiem privās tirdzniecības nolīgumiem un kā tie ietekmē situāciju dalību valstīs. Pašā sākumā gribēju teikt, ka enerģijas hartas līgums ir datēts ar 1000. 1994. gadu. Nu jā, nu tas nav pats modernākais līgums un tika domāts arī par tādu visaptverošu aizsardzību, ņemot vērā Austrum Eiropas situāciju un piekļuvi tirgumu lai arī investīcijas varētu nonākt šajās valstīs pēc eh, politiskās eh, sistēmas mājas. Tas ir tāds ļoti klasisks līgums. Un tam nav nekāda varbūt, eh, tad, kad līgums tika pieņemts, nu, bija konkrēts mērķis tā pieņemšanai, bet varbūt laika gaitā šis mērķis jau ir zaudējis savu aktualitāti. Nu, tas gan nenozīmē, ka līgums nav atmaksājies, un mēs esam to pieredzējuši arī uh, attiecībā uz citām nozarēm. Bet, uh, protams, ir arī jādomā par šīm reformām, par uh, situācijas maiņu, ko tas nozīmē enerģijas hartas līgumam. Uh, Un mēs, protams, mēģinām ar to ļoti rūpīgi iepazīties. Protams, mēs neesam vienīgie, kas pie tā strādā, bet ir saprotams, ka mums ir arī labāk jāapzinās vēl padarāmie darbi, mums ar enerģijas ģenerāla direkciju vēl ir jāapspriežas, un kāds tad ir status quo. Nu, protams, šeit ir daudz problēmu, jo tiek strādāts arī pie labākām definīcijām. Uh, Un uh, investīciju aizsardzības mehānismu pārskatīšana ir viena no iespējām. Mēs varam izmantot arī enerģijas hartu, domājot par tādu daudzpusē multilaterālu pieeju mūsu jaunajā politikā, bet, nu, tā ir uh, ilgtermiņā tāda nostādne, un jūs noteikti atminēsieties, ka enerģijas hartas sekretariātā ir valstis, kas nav eh, Eiropas Savienības dalībvalsts, piemēram, Japāna, nu, tad varētu uzdot jautājumu, ko, eh, kā mēs šīs valsts varētu pārliecināt mūs atbalstīt. Mēs strādājam pie tā un mums ir jāsaprot, eh, ka šis jautājums ir jāatrisina, nu kādā veidā, to es vēl nevaru pateikt. Un varbūt ir kāda detaļa, par ko nav bijis tik daudz informācijas. Tā tad ir domāts pārskatīt eh, mandātu attiecībā uz visu enerģijas hartas uh, procesu. Mēs, protams, nesāksim darbu tukšā vietā pie baltas lapas. Mums uh, vajag izmantot šo pārskatu, lai varētu uh, arī labāk um, tātad iepazīties ar visiem lietas apstākļiem, un uh, Japānas pusi, Japānijas, Japānas priekšsēdētājs uh, arī ir iesaistīts šajā darbā, un es domāju, ka tas būs ļoti noderīgi. Un priekšsēdētāji kungs, jūs arī vēlējāties runāt par šiem brīvsniedarbības nolūgumiem starp ES dalību valstīm. Fakti ir ļoti skaidri, un jūs jau zināt, ka mēs esam ieņēmuši ļoti skaidru nostāju. Mēs nedomājam, ka šie te starp uh, Eiropas Savienības uh, brīvās tirzniecības nolīgumiem būtu jāpastāv. Uh, Mēs jau esam uzsākuši pret piecām dalību valstīm uh, pārkāpuma procedūras. Pastāstīšu par skaitļiem, ir apmēram 200 uh, brīvās tirdzniecības noliegumi nu, Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs esam paņēmuši dažus no tiem un uh, raudzīsimies, ko varēsim darīt lietas labā. Uh, Ir dalībvalstis, kas ir dažādas pārkāpumas pieļaujušas, es nerunāšu sīkāk par to, bet jāsaka, šis process būs zināmā mērā sarežģīts, bet palīdz tas fakts, ka dažas dalībvalstis arī uzskata, ka nav labi turpināt šādu sistēmu Eiropas Savienības iekšienē. Ko mūsu kolēģi dara no, no FISM ģenerāla direktorāta? Viņa cenšas risināt dažas šīs bažas, jo jūs eh, dzirdējāt debatas padomē, kas ir komisija ar dalību valstīm, tad eh, jautājums varbūt ir ne tik daudz par juridiskajām iespējām un to, kas nav iespējams, jo mēs viņi pat piekrīt, ka ir eh, dažādi Eiropas Savienības noteikumi, kuriem nevajadzētu pastāvēt, bet debats ir tāds praktiskāks dabas. Uh, Tur ir teikts, jā, ir tāda un tāda gadījuma, bet ko, ko mēs varam darīt lietas labā, kā mēs varam no tā izsargāties. Tā kā tiešām šāds debats zināmos apstākļos ir ļoti liederīgas. Mēs arī runājam par to, ko varētu sistēmā uzlabot, lai varētu palīdzēt investoriem visā Eiropas Savienībā, bet pagaidām neesam vēl pietuvojušies lēmumu pieņemšanai. Dažas dalībvalsts tiešām pēt kādus citus instrumentus, ko varētu ieviest. Šis process turpināsies, arī tagad pie tā tiek strādāts, un agru vai vēl es domāju, ka no nu, šī, šim procesam būs arī rezultāti. Un pēdējais jautājums, kas man liekas ir pietiekami tikpat svarīgs, ko mūsu reforma process nozīmē dalību valstu brīvās tirdzniecības nolīkumiem ar trešajām valstīm. Te es gribētu atgriezties pie tā, ko sacīju jau sākumā. Daudzas atkārtotās sarunas balstās uz faktu, ka mēs esam prasījuši dalību valstīm izmainīt līgumus. Es jau pieminēju Eiropas monetārās savienības gadījumu, kad skaidri uh, bija pārkāptas iespējas izmantot mūsu noteikumus tādēļ, ka tāpēc, ka noteikumi to neparedzēja, piemēram, attiecībā uz kapitāla pārnesi. Un eh, tagad mums ir līdzīgs pārdoms, jo ir dažas reformas, kurās uh, mēs norādītu, ka, piemēram, jautājums par valsts palīdzības noteikumiem ir nevietā, vai, teiksim, lēmumu, kas attiec arī uz TTP piemēru. Nu, te parādās tāds pats jautājums. Nu, tad ir arī tādi politiskāki jautājumi, kas varbūt nav tik interesanti no juridiskā viedokļa. Un tas ir jautājums par to, uh, ko varētu nākotnē atļaut, pat ja, teiksim, tas nav pretrunā ar juridisko kārtību, bet ir pretrunā ar pamatpolitiku. Un te ir tādi jautājumi, kā, piemēram, ja ir vienošanās ar padomi par tētipu un par dažām citām sarunām, kas šobrīd notiek. Uh, kur ir runa par investīciju tiesu sistēmu, kur varbūt nevajadzētu ad hoc arbitrāžu sistēmu izmantot, un vai mums vajadzētu mudināt dalību valsts šādu sistēmu ieviest vai nē. Eiropas Savienība nav, atb nav juridiski atbildīga par dažiem no šiem divpusējiem līgumiem, bet es domāju, ka netiešā veidā mēs tomēr te varam kaut ko ietekmēt, un te ir tie jautājumi, cik tā mēs varam iet un cik tā mums vajadzētu iet. Uh, tagad domājam par šo jautājumu, un uh, tagad šī te jaunā politika ir uh, jau tik tālu izstrādāta, ka esam guvuši jau tādu diezgan lielu atbalstu mūsu atbalstu sistēmai, un šobrīd domājam par tām tiesībām, kuras es te pieminēju. Varbūt mēs drīzumā arī sāksim uh, domāt par šīm te autorizācijām vai atļaujām, bet es nevaru jums pagaidām pateikt, cik apjomīgs būs šis pasākums, jo mēs vēl savus iekšējās sarunas neesam beiguši. Ja drīksti šeit es likšu punktu, noteikti varētu diskutēt vēl, bet es arī negribu pārāk ilgi izteikties. Priecāšos uzklausīt jūsu jautājumus un viedokļus un cik nu iespējams atbildēšu uz tiem. Paldies, un tagad es došu vārdus pirms politisko grupu pārstāvjiem. Pirmā politiskā grupa sociālistu un demokrātu džūtu lūdzu. Paldies! Paldies par ievadvārdiem! Pirmais vispārējais komentārs man ir tāds, ka ir ļoti interesanti redzēt, cik tālu komisija ir pavirzījusies diskusijās par investīciju politiku. Es domāju, ka tas ir rezultāts tām bažām, kas šajā parlamentā tika uh, izvirzīts un tāpat arī, kas izskanēja sabiedrībā par um, investīciju līgumiem. Es domāju, ka ir vērts parādīt cilvēkiem, ka ja mēs demonstrējam vienprātību par Eiropas Savienības uh, politikām, tad mēs varam panākt reformas. Dažkārt manā valstī, ja cilvēki runā par to, kā Eiropas Savienība attīstās, ir būtiski atgādināt, ka iesaistoties mēs varam panākt reformu politiku. Uh, tas ļoti būtiski, bet joprojām manā skatījumā ir tāls ceļš ejams attiecībā uz investīciju politiku. Man ir tikai divi jautājumi. Pirmais, tātad šīs te iepriekšējās, šī te iepriekšējā esošā regula norāda, ka, ja ir Eiropas Savienības mēroga investīcija līgums, tad tas aizstāja divpusējos līgumus. Uh, Attiecībā uz tiem investīciju līgumiem, kas gaida ratifikāciju, cik daudz reižu tie ir aizstājuši strīdīgs gadījums, jo daudzos valstīs eh, šādi te divpusējos eh, līgumos ir iekļauti arbitrāžas procesu starp uh, abām šīm te valstīm. Man būtu ļoti interesanti uzzināt, vai šī sistēma kaut kādā veidā tiks uzlabota vai mainīta, un uh, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības investīciju nolīgums. Un otrs jautājums, ja te ir tās valstu savstarpējās attiecības, pastāv liels debats attiecībā uz investīciju politikām ir tīpaši attiecībā uz problēmām ar ISTS, ko ir um, identificējuši investīcija advokāti un tā tālāk. Viņi saka, ka šie te arbitrāža sistēma valsts uh, pret valsti ir jāpārvērtē. Un te arī tirzniecības ģenerāla direktorātā vai vispār tiek domāts par šo problēmu, ja arī mēs atrodamies uz šī te ceļa, ka virzamies pretī šai te starptautiskajai tiesai. Varbūt, ka būtu piemērotāk izmantot esošos juridiskos instrumentus. Vai jūs eh, domājat tā plašāk par to, kur mēs virzamies attiecībā uz eh, Eiropas Savienības investīciju politiku šajā kontekstā? ECR Alda Gor Helmetu, došu jums vārdu. Arī es gribētu pateikties par sniegto informāciju, tāpat kā Džūda Es gribētu uzdot jautājumu, vai mēs joprojām esam tādā nostājā, jūs jau zinat, ka mums ir problēmas ar šo te IST mehānismu kā tādu un arī ar jauno priekšlikumu, tādēļ, ka loģika nav mainījusies. Un tas man liek uzdot jautājumu, vai mums nevajadzētu atgriezties pie jautājuma, ka vai nu tas tiek risināts vai nu valsts pret valsti vai privātais pret valsti. Uh, varbūt mēs, mums vajadzētu vērsties parastajās tiesās, tātad izmantojot uh, eksistējošās tiesas mūsu dalību valstīs, lai risinātu strīdus jautājumus. Kāpēc mums ir jāizgudro kaut kāds īpašs regulējums, kas piešķirtu investoriem uh, šādas te tiesības? Otrs jautājums ir attiecībā uz uh, šo te uh, priekšā sošo vienošanos. Mēs jau te neesam vainīgi, jo tas viss notika pirms dažiem gadiem, bet es gribētu atgādināt, ka tad, kad eh, bija iepriekš šāda situācija, iepriekšējā sasaukumā, mēs runājām par šo te priekšsojošo regulējumu un bija tāda iespēja, ka var pārskatīt šo te līgumu un tādējādi ir iespējams uzdot šos te jautājumus un fokusēties uz debatēm Eiropas Savienības iekšienē, kas varēja izraisīt arī citu nostāju attiecībā uz pašreizējām debatēm par ASTS un uh, ICS. Un tālāk jautājums par Ķīnu. Tā kā mūsu partneri nāk pie mums ar veco mehānismu, ko viņi no mums vai no uh, kāds cits OECD valsts ir pārņēmuši, viņi ir pieraduši pie šīs sistēmas. Nu, kā mēs risināsim, kā mēs sadarbosimies ar viņiem, kamēr mēs īstenojam savu reformu, kā komisija to redz. Paldies, interesants jautājums. Vācija, piemēram, ir iestēs līgumu ar Ķīnu pieņēma 2005. gadā, un tur ir tas vecais strīdu risināšanas mehānisms. Lūdzu, skaidri. Paldies, paldies par prezentāciju. Tik tiešām, ja padomājam par dalību valstīm, būtu ļoti interesanti padomāt plašākā kontekstā un kā dalību valsts reaģē uz šīm te jūsu pārdomām par um, investīciju aizsardzības plāniem un kādas uh, ziņas vai kāds komentārs saņemat no dalību valstīm. Uh, Es būtu gribējis, lai mums būtu tāda devētais sunset klauzula par, eh, par, vē, par brīvās tirdzniecības nolīkumiem. To neesam saņēmuši un eh, joprojām ir zināmas problēmas. Kā jūs domājat, vai tā tomēr nebija kļūda attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīkumiem neizraudzīties šo te sunset klauzulu? Uh, Un kā dalība valsts rēģē uz rekomendācijām, kuras jūs tām dodat attiecībā uz eh, jaunu brīvās tirdzniecības nolikumu autorizāciju? Un visbeidzot, tā kā pastāv eh, diskusijas par eh, CETA un jauno līgumu un tā piemērošanu. Kāds ir komisijas viedoklis attiecībā uz to, vai STS ir vienīgais Eiropas Savienības kompetences jautājums, vai arī jūs domājat, ka te ir dalīta kompetence? Paldies! Irma. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikt divas lietas. Pirmkārt, es, eh, protams, gribētu pateikties par eh, prezentāciju. Es tikko esmu atgriezies no Singapūras. Singapūras valdība ir ļoti nobežījusies par sarunu procesa atvēršanu un eh, vajadzību pielāgoties jaunajai STS procedūrai. Tie deputāti, kas piedalījās delegācijā, skaidri nora, paskaid, norādīja, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja, un viņi sacīja, ka Eiropas parlaments nekādā gadījumā nevar atbalstīt eh, nevienu nolīgumu, kas neizmanto šo jauno sistēmu. Man ir radies iespējas, ka cilvēki nav pārāk labi informēti par šo sistēmu un to, kā šī sistēma darbojas. Viņi nezina, kāpēc ir būtiski, lai pielāgotos. Es gribētu zināt jūsu viedokli šajā sakarībā. Otrakārt, sociālisti un demokrāti Eiropas parlamentā ļoti skaidri aizstāv ideju, ka vajadzētu virzīties pretī multilaterālismam. Mēs nevēlamies atgriezties un no jauna izveidot uh, tādus nolīgumus, kur katru reizi ir uh, jāizstrādā mehānisms eh, strīdus risināšanai. Es redzēju komisijas priekšlikumā arī ir virzība šādā virzē, šādā, pa šādu ceļu. Es gribētu zināt, kādu stratēģiju jūs īstenosiet, lai PTO varētu aizstāvēt un uh, izveidot modeli, kas būtu homogēns un taisnīgs attiecībā uz visām valstīm, neatkarīgi no tā, kur investīcijas tiek ieguldīts. Nākamais runātājs. Lielas paldies. Nu, es nezinu, es, protams, eh, nebiju līdz, bet es gribēju vaicāt, kad jūs bijat Kanādā, vai jums bija tāda sajūta, ka Kanāda pašos pamatos ir republika pēc savas juridiskās sistēmas, nu, tā nopietnā veidā. Un vai tiešām ir tik ļoti vajadzīgs aizsargāt šos Eiropas uzņēmumus no um, Kanādas tiesu sistēmas, kas tad acīm redzot nav un pietiekami uh, stabila, atbilstīga? Un tālāk par Eiropas komisijas jautājumu. Ņemot vērā, cik daudz ir šo investīciju nolīgumu, reizēm ar strīdus risināšanas mehānismiem, reizēm bez. Ko tad komisārs runā par, ko viņš saka, ko viņš sola attiecībā šo daudzpusēju sistēmu, sistēmu attiecībā uz investoru aizsardzību, jo ir jau visi šie nolīgumi visās malās, un nekad nav pat iespējams saprast, uh, kādā kontekstā, kādā konstelācijā šī sistēma darbojas. Un kas tad notiek daudzpusējas sistēmas gadījumā? Nav tāds taču vēl bijis. Un pēdējais jāatceras, ka ja ISDS, jeb strīdus risināšanas sistēma, ir tas eh, nu, svarīgākais elements, tad jāatceras, ka tas arī noteiks tālāk investīciju apjomu. Līdz šim visi pētījumi, kas ir veikti, liecina, vai, vai tie liecina, ka tādā gadījumā šāds mehānisms nu, veicinātu investīciju apjomu vairošanos. Jeb tomēr šāda veida sistēmai nav šādas pozitīvas ietekmes uz investīciju apjomu. Jūs, ja skatāmies uz investīcijām Eiropā pēdējo gadu laikā, tad atkarībā no valsts, tad nu, nerodas tāds iemesls, ka tas ir kaut kādā, jeb kādā veidā saistīts ar šo mehānismu. Vai jums ir kaut kāds tāds pētījums, kas tādā gadījumā ļauj izdarīt šādu secinājumu par korelāciju starp mehānismu pastāvēšanu un investīciju ap, apmēru, apjomu? Jā, yeah. <clears throat> Jā, es arī gribētu uzdot vēl trīs jautājumus. Pirmais ir ļoti cieši saistīts ar to, ko Džani teica. Ko Džani teica. T mums ir jāīsteno tikai investīcija aizsardzības politika, bet arī investīcija politika. Tātad, ar, lai dabūtu ārējās tiešās investīcijas uz Eiropu un tāpat, lai Eiropas investīcijas ieguldītu citās valstīs jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim panākt ilgspējīgu ekonomikas attīstību. Kā jūs eh, vērtējat šo te kopsakrību vai tik tiešām šie investīciju aizsardzības eh, plāni stiprinās investīciju politiku vai arī mums ir nepieciešams vēl papildus metodas, lai panāktu uh, šo te investīciju ilgtspēju un uh, nostiprināt šo te ilgtspēju. Es uzskatu, ka mums ir tāda ļoti, tā, mēs esam tādās kā aizsarg pozīcijās, mēs vēlamies tā kā sargāt savas investīcijas, bet mēs nevēlamies īstenot tādu ofensīvu investīciju politiku un veicināt atbilstošos pasākumus. Otrakārt, ICS sistēma, par ko mēs tagad esam diskutējuši, ir uh, solis pareizajā virzienā, manuprāt. Bet vai varētu būt tā, ka mēs e, šo sistēmu veidojam atšķirīgi, ja es tagad salīdzinātu Vietnamu, CETA un e, tēti e priekšlikumu par ICS, tad daudzos punktos ir būtisks atšķirības. Mm. Es tagad nevēlos visus uzskaitīt, bet to ir vesels lērums. Vai tad ir jēgpilni, ja mums eh, prātā ir starptautisks sistēmas veidošana, ka mēs attiecībā uz šiem trīs eh, līgumiem eh, esam izvēlējušies jau trīs tik dažādas pieejas? Un visbeidzot jautājums par Singapūru. Ja mēs domājām, ka attiecībā uz Kanādu mums kaut kas bija tā fundamentāli jāmaina, tad, protams, arī attiecībā uz Singapūru kaut kas ir pamatīgi jāmaina. Vai komisija jau ar Singapūru ir runājusi, lai to īstenot? Šlēga Milha kungs, lūdzu, jums vārds. Yes, thank you. Paldies par šiem jautājumiem. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai sniegtu atbildi. Varbūt sākšu ar uh, Kortana Davina kunga jautājumu. Te varbūt ir uh, kaut kas pārprasts, tātad netiek aizstāti valsts pret valsts ar uh, investīciju tiesu sistēmu, Eiropas Savienības sistēmu. Mums ir valsts pret valsts sistēma, kāds ir modelēts saskaņā ar PTO noteikumiem, ar, dažād, ar citādākiem varbūt īstenošanas noteikumiem, bet mēs varam arī ņemt eh, investīciju noteikums par pamatu valsts pret valsts procesiem. Divpusējos līgumos eh, ir daži tādi mehānismi iestrādāti, bet eh, manā skatījumā tas galvenais ir kaut kas cits. Mums ir jācenšas strādāt, lai panāktu tādu prognozējamāku, stabilu, uh, juridisko sistēmu un to PTO sistēma dara attiecībā uz valsts pret valsts sistēmu, tāpat arī mūsu noteikumi šajā situācijā. Un uh, tā ir tā inovācija, ko mēs cenšamies panākt attiecībā uz strīdus gadījumiem starp investoru un valsts. Mēs vēlamies pamazām panākt tādu sistēmu, kas ir nu, tāda kvazi juridiska, ja tā var izteikties. Protams, valsts pret valsti jomā ir arī citas starptautiskas uh, startautiski orgāni, kas, protams, izmanto šo te valsts pret valstu mehānismu, un tāpēc mēs varbūt alternatīvā veidā arī varam atbalstīt šādu sistēmu, bet mēs neesam pilnībā padevušies ne attiecībā uz šo te multilaterālo jautājumu, ne attiecībā uz uh, strīdus uh, risināšanu, bet tas, ka mēs no 150 dalībās dažādiem atsevišķiem divpusējiem līgumiem virzamies uz, uz daudz mazāku skaitu Eiropas Savienības eh, divpusēju nolīgumu jau ir labs fakts. Mums ir daudz darāmā, mēs tik tiešām nevaram varbūt tā ļoti ātri virzīties uz priekšu, daram visu, kas ir mūsu spēkos, bet vajag, lai citi arī mums sekotu. Uh, Tad vēl bija jautājums par to, kāda mums ir stratēģija visā šajā procesā. Atgriezīšos pie šī jautājuma vēlāk. Izskanēja jautājumi par to, ka loģika nav mainījusies par vietējām tiesām. Daudzreiz esam runājuši, kāpēc eh, te nav viens pret vienu iespējams izmantot šīs te iespējas. Uh, Jautājums par Ķīnu, ko mēs darīsim ar ķīniešiem. Jā, tas arī ir jautājums, ko darīsim Singapūras jautājumā. Sarunas ir bijušas un eh, jābūt skaidri un gaiši jāsaprot. Mēs domājam, ka tas, ko mēs esam attīstījuši attiecībā uz TTIP, ir investīcija tiesas sistēma attiecībā uz TTIP un eh, vēl citu tālākiem gadījumiem. Es domāju, ka tie pamatelementi, ko mēs cenšamies panākt, ir uh, ir skaidra arī citiem sarunu partneriem, un šajā te gadījumā mēs esam izveidojuši pieju, ka mhm, ir valsts, nevis, teiksim, partner, ieinteresētās puses izstrādāt strīdus risināšanas sistēmu. Teksts, ko mēs prezentējām pirms kādu laika, ir tāds diezgan neskaidrs, jo mēs, teiksim, vairāk neturpināsim diskutēt par veco sistēmu ar Ķīnu. Tā, tā ir arī atbilda uz jautājumu, varbūt ne visi simtprocentīgi būs viensprāts ar mums. Situācija attiecībā uz uh, tīti, protams, atšķirs ar, no situācijas ar Kanādu, kur ir teksts, par kuru sarunas ir norisinājušās visā pilnībā. Uh, bet, kā jūs redzēšu, attiecībā uz Kanādu, mēs esam panākuši, nu, varbūt nevis viens pret viens, bet eh, tādu diezgan labu mūsu priekšliku pieņemšanu attiecībā uz Kanādu. Mēs esam vērsušies arī pie saviem kolēģiem Singapūrā, uzaicinājuši viņus uz sarunām, un reakcija, ko daži no jums, Rodrīgas Paņēro konstatēja, ir tāda, ka singapūrieši pagaidām uzdod daudz jautājumu, tādēļ, ka viņi uzskata, ka, jo viņi, mēs uzskatām, ka tas ir pilnībā, ka tas ir nolīgums, par kur sarunas ir pilnībā notikušas, un šobrīd mēs gaidām sarunas, lai varētu atsākt diskusijas par to, ko šajā situācijā darīt. Ņemot vērā pieredzi ar Kanādu, mēs ļoti piesardzīgi attiecamies pret šo te nolīgumu atvēršanu. Mēs eh, ļoti piesardzīgi esam arī paziņojuši par, šo, par šīm te politikām, un tāpēc ir ļoti labi, ka šī parlamenta deputāta tiešā veidā arī runā ar cilvēkiem Singapūrā, lai viņi arī spētu saprast, kāda ir Eiropas politika. Es neesmu pārliecināts, kā tas turpināsies, bet es jums varu, jūs varat būt droši, ka diskusijas un uh, uzaicinājums diskusijām ir uh, ir singapūriešiem nosūtīti, un es domāju, ka diez vai mēs te iesprūdīsim šajā te jautājumā. Mums ir arī skaidrs plāns, ja tā drīkstēt izteikties par multilateralizācijas stratēģiju. Es gribētu atgādināt, ka daudzus gadus mēs aktīvi esam darbojušies PTO ietvaros, un tāpat arī Kankūnas ministru sanāksmē. Uh, pēc Dohas darba kārtības pieņemšanas, jo mēs saprotam, ka pašreizējā situācija nav pareiza. Mēs esam harmonizējuši, vismaz izstrādājuši globālus tirdzniecības noteikumus un tirdzniecības investīcijas ir tā kā monētas abas puses, bet pašreizējā sistēma par investīcijām, ja jūs vēlaties globalizētajā pasaulē ieviest kaut kādu noteikumu kopumu, uh, tad ir tas jādara multilaterālā veidā. Diemžēl mēs neesam guvuši PTO dalību valstu vairākumu atbalstu, bet tās vēl nav no šīs stāsta beigas. Redzēsim, kā tuvākajos gados PTO ietvaros un citviet risināsies sarunas šajā jomā. Uh, Un, piemēram, ja jūs vēlaties sākt darbu šajā jomā citos formātos un vēlaties plu, plurālu, tādu daudzpusēju pieeju šajos jautājumos, ja jūs vēlaties sākt diskusijas par multilaterālu tiesu, tad uh, varētu pietikt ar to, ka sarunas tiek sāktas ar dažām valstīm, nav jau visu pasauli uzreiz jāuzveicina, tīpaši, ja jūsu brīvās tirdzniecības nolīgumos, kas jau ir spēkā, uh, ir jau iestrādāta sistēma par šādām te līdzīgām tiesām, jo te ir jau pieejami pagaidu risinājumi. Un varbūt, ka tādējādi ir iespējams panākt tādu vienotāku sistēmu ar tām valstīm, kas vēlas iet šajā virzienā. Tas būtu tāds scenārijs, ko mēs vismaz censtos attīstīt tālāk. Mēs jau runājam ar vairākām valstīm, kas ir viensprāts ar mums, lai redzētu, cik ieinteresēts ir tās. Sāk, lai sāku diskusijas, nav nepieciešams uh, 160 valstis. Tā kā mērķis par multilaterāliem noteikumiem attiecībā uz investīciju liberalizāciju un aizsardzību un to, kā risināt strīdus, joprojām ir pirmā. Uh, un galvenā prioritāte komisijai, bet, protams, mums ir jābūt pragmatiski noskaņotiem šajā procesā. Un tagad es pārliekšu uz jautājumu, kur uzdeva Kellerkund, vai mēs nožēlojam to, ka mums eh, šo te eh, sauriet klausulu neizdevās ieviest. Jāsaka, ir jātiek tagad galā ar tādu situāciju, kāda ir izveidojusies. Mēs turpināsim uh, runāt ar tām valstīm, kas atpaliek no šīs jaunās politikas. Mēs skaidri redzam, ka attiecībā uz TTIP, Kanādu un Vietnam mums, mums ir atbalsts un mums nav iemesli domāt, ka tas varētu mainīties. Provizoriskais jautājums par Kanādu, protams, ir būtisks un tas būs jārisina. Es neesmu pārliecināts, ko jums teikt tagad, jo. Uh, mēs cenšamies no juridiskā viedokļa atrisināt šo jautājumu ar tiesas palīdzību, bet, ja tiesa eh, neko neteiks, tad mums būs jāpieņem lēmums par to, kā arī iznāca sarunas ar dalību valstīm eh, par investīciju tiesas sistēmu, cik daudz kompetences ir to ziņā. Es domāju, tas ir sarežģīts jautājums, un šāds jautājums noteikti pacelsies agri vai vēl. Un visbeidzot, Langskunga jautājums priekšsēdētāji Jūs uzdevāt e, jau trīs jautājumus, kas arī ir saistīti ar e, to, ka mm, Židokungs teica. Mēs nekad neesam apgalvojuši, ka pastāv tieši saikne starp e, to, ka mums ir investīcija aizsardzības sistēma un investīciju ieguldīšanas plāni. Uh, ir veikti dažādi pētījumi, ir dažādi raksts, daži saka A, citi saka B. Viedokļi atšķirs. Es domāju, ka mums atbildi ir tāda, ka tik tiešām tas varētu palīdzēt, ja jūs dodaties uz kādu bīstamu valsti, jūs vēlties, eh, lai pirms tam jūs, jūs saņemtu vakcināciju, lai sev aizsargātu. Un tā ir tāda kā apdrošināšanas politika, bet ja var gadīties, ka, teiksim, uh, Ja jūs vēlaties, lai valsts šo te apdrošināšanas eh, prēmiju samazina, lai jums investīcijas vairāk atmas, atmaksātos. Un tas arī dod skaidru vēstījumu investoriem, ka viņi ir aizsargāti. Es domāju, ka tas ir labs, ka tas ir labi un eh, ir daudz uzņēmumu, kas tērē naudu, ir investori, kas tiešām tērē naudu dalību valstī, kur tās vēlas ieguldīt investīcijas. Uh, Un tas, protams, ir jēgpilni. Bet tas, protams, nenozīmē, ka nav citas tikpat svarīgas lietas. Protams, investīcija klimatu daudz vairāk ietekmē tādi jautājumi, kā, piemēram, nodokļu politika, jautājums par to, kāda resursa, kāds izglītības līmenis valda šajā valstī, cik liels ir tirgus. Uh, Nu, tas ir skaidrs, un daudz cilvēku uzņems lielu risku lielās, lielos tirgos un varbūt mazāku risku mazās valstīs. Tā kā visur ir jāizvērtē situācija un jāskatās, cik, lielas, cik liela atdeva var gaidīt no konkrētās investīcijas. Jūs otrs jautājums bija par sistēmu. Vai ir iespējams, ka šo sistēmu ieviest, ja tur ir tās būtiskas atšķirības. Mēs cenšamies izvairīties no šādām atšķirībām, mēs cenšamies raudzīties, lai jaunajā pieejā būtu viena tie paši pamata elementi - tiesības regulēt, jautājums par to, kurš ir atbildīgs par uh, tiesas un arbitrāžas, šķīrēties mehānismus uh, izveidi un uh, tādā veidā ir iespējams radot tādu vienotu jurisprudenci. Uh, Es domāju, ka tas ir tas galv, visos eh, līgumos, mm, to mēs arī vēlamies panākt, par kuriem tagad ir sarunas par Singapūru. Es domāju, ka mums nedaudz ir eh, jāpagaida, lai redzētu, kā Singapūra rīkosies, un agri vai vēl viņi noteikti gribēs ar mums runāt par eh, šiem te rezultātiem. Paldies! Ja, herzlichen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Sirsnīgs, pa, sirsnīgs paldies. Vairāk neviens nevēlas izteikties. Nē, tomēr vēlas gan. Nu, varbūt no manas puses vēl divi papildus jautājumi. Pirmkārt, Kēlers kundzes jautājums attiecībā uz, eh, uz pašreizējo piemērošanu. Te nav tikai jautājums par to, vai uh, investīcijas definē kā tādu jauktu jomu. Te ir jautājums par līdzīgi kā attiecībā uz Dienvidu Koreju, mm, arī attiecībā uz intelektuālā īpašuma dažām eh, jomām. Nu, vai mēs te arī izdaram kaut kādus izņēmumus? Varbūt jūs varat arī šajā jomā kaut ko pakomentēt. Un otrkārt, ir arī tādas pamatīgākas atšķirības starp Vietnamu, CETA un uh, tēti priekšlikumu. Es esmu priecīgs, ka CETA nav iekļauta klauzulu. Saistība pārņemšanas klauzula, un uh, tāpēc gribētu uzdot jautājumu, kā rīkosimies, un tagad Helmutam Šulcam vārds. Uh, pēc tam vēl viens deputāts, lūdzu. One more question addition. <coughs> Vēl viens tāds papildus jautājums. Nu, kas tad par investoru saistībām? Nu, viņiem ir tiesības, jā, un tam līdzīgi. Tas jau viss ir labi, bet vai nevajadzētu arī pievērsties saistībām, pienākumiem, kas investoriem, jā, investoriem jāuzņem šajā saistībā? It īpaši, ja raugamies uz finanšu pakalpojumiem, kas taču ir. Uh, arī daļa no dažādiem nolīgumiem un par sarunām ir sarunās par to ticis runāts. Tātad vajadzētu pievērsties arī šim jautājumam. Nu, tas arī šķiet viss. Nu, Panama. Panamas dokumenti, jā, par tur vispār nemaz nesāksim par to runāt tagad. Euh, Just pour renforcer. Nu, tikai lai tad vēlreiz runātu par šo provizorisko īstenošanu. Ja skatāmies uz CETA, tad sadaļa par investīcijām eh, nosaka, ka, ja notiek provizoriska nolīguma īstenošana, tad šī it sadaļa, ko tad izmantot uzņēmumi trīs gadu laikā, eh, būtu spēkā pat šādā jauktā nolīgumā ja valsts noraida konkrēto nolīgumu. Respektīvi, pastāv sistēma, kas ir nu, ļoti savāda un iedomājieties. Ko tad, lai Eiropas pilsoņi domā par to runājot? Šai nolīgumā, pat tajā gadījumā, ja valsts atsakās no tā, to noraida, tā tad noraida šo ceta. Nu, es nezinu, iedomāsimies, ka tā, lūk, Nīderlande pasaka nē, ceta bet tāpat laikā padome un parlaments ir devuši savu piekrišanu, tā tad notiek provizoriska nolīguma īstenošana, un pat tādā gadījumā šī Nīderlanda, kas pateikusi nē, trīs gadu laikā tomēr tai jāizteno ir šis nolīgums, šis mehānisms jāizmanto, tas man liekas pilnīgi absurdi. Otrs komentārs. Un tas drīzāk mums kā Inta komitejai nu, aktuāls nekā komisijai. Mēs taču esam saņēmuši apstiprinājumu, jo mēs jau zinājām, ka tā ir, ka nav saiknes starp ISDS, jeb strīdus risināšanas sistēmu un investīciju apjomu. Un tāpēc ir pilnīgi dīvaini, nepieņemama, ka mums ir jāmaina savas juridiskās sistēmas, uh, lai tas lūk kaut kādā veidā dotu ieguldījumu lab, priekšrocību uzņēmiem, bet tāpat laikā nepastāv, nepastāv nekāda veida pierādījuma, ka tas tā būs, ka tas nozīmēs vairāk investīciju. Tas nozīmē, ka mums jāmaina pašreizējā lietu kārtība vispār bez jebkāda pierādījuma, ka tas kaut ko dos, ka tas būs ar kādām pozitīviem sakām. Tikai tiek teikts, ka lūk, iesdēja sistēma nenāk par, labu, nenāk par sliktu investīcijām. Nē, nu kas tad tas par apgalvojumu? šāda veida mūsu sistēmas pārveidošana, juridiskās sistēmas pārveidošana bez jebkādiem pamatojošiem skaidrojumiem, manuprāt, ir neatbilstīgi. Liege mich. Yes, thank you again. I think the... Paldies. Nu, pirmais jautājums komisijas pārstāvs turpina. Par provizorisko piemērošanu. Nu, tas ir jautājums, par kur būs vajadzīgs tālāks politiskas, debat, politiskas debats. Es nezinu, vai par to varam kaut ko izspriest šodien, jo tāpat laikā ir arī argumenti tiesa priekšā šobrīd, kas apgalvo, ka tā ir, e, nav ēs e kompetence dalība valstis. E, ir pretējās domās, respektīvi viena domā, ka tā ir ēs e kompetence, cita domā, ka nē kas notiek ar šo provizorisko īstenošanu. Mēs tāpēc labprāt atzinīgi vērtētu debats par šo jautājumu. Protams, ka pirmais solis būtu tāds, uh, komisija padomas lēmumu projektu sagatavot vispirms izdomājot, tad kā, ka, kas, kas notiek, jo šobrīd nav vēl bijušas diskusijas par to, ko šādā padomas lēmumu projektā iekļaut kādu tekstu, par to vēl vajadzīgas debatas. Bet ir vēl viens jautājums, ko jūs pieminējat priekšsēdētāji. Un tas ir šis ambrēle, jeb visaptverošā klauzula, acīm redzot. Nu, es domāju, ka atbildes jautājumu te ir tāda Komisijas politika kopumā atbalsta labi sagatavotu, nevis tādu mm, nekonkrētu, plašu, visaptvarošo klauzulu, šo, um, varbūt to jāsauc citādāk, varbūt tas vairs nav šī lietu sarkība, umbrella klauzula, tas ir kaut kas cits. jo galu galā jau taču tā, ka investori veic investīcijas pamatosies kaut kādu pavisam konkrētu solījumu, tāpēc ir vajadzīga juridiska skaidrība, atskaitīšanās spēja, pārskat spēja, un tāpēc TTIP kā vispārīgu priekšlikumu mēs esam iekļāvuši nosacījumu, un, nu, un arī kanādiešiem, un arī daudziem citiem ir līdzīga veida politika uh, šajā gadījumā, un te, tāpēc ir atšķirības starp Kanādu, Vietnamu, Japānu. Uh, Ir ļoti daudz viņiem, piemēram, Kanādai tādu nolīgumu ar šo eh, lietu sarklāzu, ar šo vispārīgo sadaļu. Bet mūsu kompromisu, ko esam ar atsevišķām valstīm izstrādājuši, varbūt ir citādāks nekā citos nolīgumos. Nu, bet nebūs tas izpratums tā, viens pret viens arī attiecīgi īstenots. Tas ir, šis ir vēl viens tāds punkts, kur mūsu prāt aizsardzības noteikumi, par ko esam īstenojuši sarunas, dod pievienoto vēltību vērtību. Un iepriekš mums sarunas par to nav, bij, nav bijušas iespējams citu nolīgumu kontekstā. Šaltskungi jautājums par, par investoru pienākumiem. Nu, protams, ka arī šai diskusijai, šīm diskusijām ir zināms vēstur, zinām vēstur, par to esam sprieduši vairāk kārt. Pirmam kārtam man vēlreiz jāsaka, jeb, jebkurai suverēnai valstī ir tiesības uzlikt um, zināmus um, pienākumu ievērot tiesību aktus un veidot investīciju vīdi tā, kā tā to vēlas. Nu, piemēram, nu, nu, galīgi nav tā, ka investoriem nav pienākumu. Arī Eiropā investoriem ir ļoti daudz un dažādu pienākumu. Bet mums jāredz arī šī politiskā šķautne. Uh, Es domāju, ka ir iespējams veidot arī tādus investīciju nolīgumus, ar kuru palīdzību vēlamies, piemēram, veidot ētiski atbilstīgu un labu uzvedību no investāru puses atbilstīgu tiesību aktiem balstīt, tā kā tas tiek prasīts. Un šī iemesla dēļ mums ir šī ilgspējīgās attīstības priekšlikuma, kas ir ļoti tālajoša un kas um, attiecas, piemēram, uz investīciju nolīgumiem ar Mjānmu un Ķīnu, kur tiek runāts arī par korporatīvu atbildību. Jūs jau to vairāk kārt esat teikuši, ka tas varbūt nav tas pats gluži kā juridiski saistoši noteikumi, bet tāpat laikā, nu, šādus noteikumus nav tik viegli iestrādāt starptautiskos nolīgumus, it īpaši, ja tie attiec uz privātu uzņēmumiem dalībvalsts vai valsts, ar kurām mēs šos eh, noteikumus apspriežam, tad tālāk var šo politiku padarīt par juridisku normu, juridiski saistošu normu. Jāsaka, mums arī visai veiksmīgi izdodas eh, pārliecināties par to, ka ir šī ētiski atbildīgā uzman, uzvedība iekļauta kā diskusiju temats. Nevēlamies radīt tādu iespēju, ka tas nebūtu svarīgi. Nē, tas ir. Uh, varbūt pat svarīgāk nekā tas bija pirms 10-15 gadiem. Vēl viena lieta attiecībā uz Žadaukungu jautājumu, un pie tā vēlos vēlreiz atgriezties, ir ārkārtīgi grūti, nu tā skaidri un gaiši sasaistīt um, sa, cēloni ar sekām. Nu, piemēram, kādā gadījumā notiek investīcijas. Daudz vienkāršāk ir konstatēt, vai, vai, piemēram, investori paliek, ja mainās kaut kāda veida ietvers. Pasaules banka šobrīd strādās pie investīciju saglabāšanas sistēmas, jo viņus vairāk interesē tas, ka ir kaut kāda tāda veida brīvi plūstoši, nezinu, no vienas valsts otru pārvietots kapitāls, kas nepaliek vienā konkrētā valstī. Viņi strādā pie politikām, lai panāktu kaut kādu pastāvību. Un ir pētījumi, kas apgalvo, ka pastāv saistība starp šo mehānismu un investīciju apjomu, cita atkal to neapgalvo, saka, ka šī korelācija nemaz nav tik skaidra un viennozīmīga. Tad, tad tās ir tāds visai daudzšķautņēnas debatas. Nu, un varbūt var izdarīt šeit kādus politiski raksturu secinājumus, bet katrā ziņā šobrīd mēs turpinām joprojām uzskatīt, ka šāda veida iestājas mehānismam ir pamats, ir vērtība un ir vajadzīgi šādi noteikumi. It īpaši skatoties uz dažiem neseniem piemēriem, kad esam izmantojuši šos mehānismus. Iepriekš ir bijusi virkne tādu gadījumu, kur Eiropas investori bijuši visai apmierinoši, viņiem ir izdevies samazināt zaudējumus tādā vai citādā veidā tieši šī mehānisma darbības rezultātā. Nu, šķiet, ka esmu atbildējis uz eh, jautājumiem. Jautājums no Lorda Dārtmuta. Nu, varbūt, ka šī ir tēma, ko, kam jūs nedaudz pieskārāties, varbūt pat pilnībā, bet es tomēr gribēju eh, to vēlreiz uzsvērt, to, ko to līteikšu. Es esmu uzrakstījis faktiski tādu grāmatas garuma pamfletu. To, protams, varēju izdarīt tikai tāpēc, ka man ir bijis, lai, bijis jāsēž šeit tirniecības komitejā. Uh, Mm, te gribu teikt paldies, protams, priekšādātājiem Langen, iepriekšējiem priekšādātājiem Morēram un e, visiem citiem, protams. Bet, lai kāds ir nebūtu, neskatoties to, ka tur 55 tūkstoši vārdu, es tur runāju par e, tirdzniecību un tam līdzīgi, es tepat laikā nekad neguvu iespēju e, tā dziļāk pieskarties tiešajām ārvalstu investīcijām un tam, cik lielā mērā šīs investīcijas tiek apskatīts Lisabonas līgumā, un kas vēl svarīgāk, runāt par to, kā ņemot vairāk, ka ārvalstu tiešās investīcijas ir īpaši kontinents un kā tas tad izpaustos praksē. Daļai tas tāpēc, ka es nevarēju atrast nekad informāciju par šo tēmu, un daļai tāpēc, ka šī tēma ir visai sarežģīta. Tāpēc varbūt jūs varētu man nedaudz palīdzēt un nu, lieta gaismu par to, kā jūs raugāties uz šo tiešo ārvalstu investīciju jautājumu, kā Lisabonas līgumā noteikti kompetence un kā tas izpaužas praksē. Uh, Gribētu te tikai vēl tādu brīdinājumu punktu teikt, ka mēs no savas puses, no savas argumentācijas puses esam nobažījušies un kolēģi noteikti ir dzirdējuši, man to sakām daudzkārt, par, varbūt pat pārāk daudz reižu viņi man ir dzirdējuši par turnēm, bet nu tas tas nekas. Tātad nobežījušies par, tu, par eh, ietekmi. Un savukārt eh, Žado kungs ir pretējā nometnē šajā gadījumā, tad pastāv šī tendence ka komisija un atsevišķi deputāti politiskās grupās tirniecības nolīgumos vairs iekļaut nezinu ko. Visādas citas lietas vēl. Visādas citas klauzulas un politiskās darba kārtības jautājums, kam faktiski nav nekādas saistības ar tirniecību, vai jāsaka saistība ar pavisam neliela. Un tāpēc jautājums no tādos piecos vārdos formulēts būtu šāds vai tas tā varētu notikt arī ar tiešu, tiešajām ārvalstu investīcijām. Un, ja jā, tad jūs vēlaties, vai jūs vēlaties, lai tās tā būtu, vai jūs domājat, ka tas varētu būt tāds politikas mērķis komisijai? Es labprāt arī precizēšu šo jautājumu, ja jums liekas, ka jautājums nav pietiekami precīzs. Well, think... Nu, tad atbild uz pēdējo jautājumu nekas no tā, ko darām, strādājot pēc izniecības un investīcijas, nenotiek kaut kādā vakuma telpā. Nu, turpus mana filozofiskā atbilde ir tāda, ka nevēlamies arī visu pilnīgi sasaistīt, tātad jāpanāk kaut kāda veida līdzsvars starp to, ko godātais deputāts sauc par tādām ārējām nepiederīgām politikām un elementiem, bet kas ir cilvēkiem tomēr ļoti svarīgi, to starp komisijai, un vai tad šāda veida elementi būtu jāiekļauj vai nebūtu jāiekļauj nolikumā, tad tas diskusija laikā pamazām noskaidrojas. Uh, Nu, ne viss jau ir tā pilnīgi skaidrs, ne jau viss ir saistīts ar tiešām ārvalstu investīcijiem, bet dažas lietas tomēr ir ļoti saistītas. Un, uh, piemēram, par to, kāda veida investīcija, tas ir saistīts ar to, kādu veidu investīciju režīmu vēlamies veidot. Nu, un tad, protams, tādā gadījumā labākais piemērs šeit ir Ķīna. Uh, jo tur mēs esam iekļaujuši, piemēram, jautājumus par darba tiesībām, vidas aizsardzību, kas citos nolīgumos varbūt nav iekļauts, bet mūsuprāt tas bija svarīgi, runājot arī par investīcijām, lai nodrošinātu atbilstīgu investīciju konkurenci. Un tātad, labi saka priekšsēdētājs, liels paldies. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs uzturēsim kontaktus ar jums, ko godātais komisijas pārstāvi strādā pie investīciju politikas ne tikai tulkojot līgumus, mēģinot tos izprast, bet arī tāpēc, lai saprastu patiešām šo mm, sist strīdus sistēmu, enerģijas harta, tāpat ir jautājums, par ko mums vēl būs jārunā. Un, protams, arī šīs divpusējās lietas. Cerams, ka tas varēs notikt vēl līdz 2020. gadam. Mm tā lai vēl šajā sasaukumā varētu par to pieņemt lēmumu. Lielas paldies visiem! 12. darba kārtības punkts, man visiem mīļotākais darba kārtības punkts. Citi jautājumi, šķiet, ka citi jautājumi nav. Nu, tad tādā gadījumā nākamā sanāksme informēšu jūs notiks 20. un 21. aprīlī. Lielas paldies visiem! Gatavošanās sanāksme trilogam par konfliktu zonu minerāliem notiks šeit pēc piecām minūtēm. Tā būs sanāksme aizslēgtām durvīm.